l'ordre du jour appelle les déclarations du Conseil et de la Commission. Un tā mums ir nākamais darba kārtības punkts, padoms no komisijas paziņojumi un par nodarbinātību un izaugsmi, un es tagad došu vārdu no komisijas Lopez Garīgo kungam. Senora prezidenta. Tengo el gusto de eh, abordar un asunto de la máxima importancia para el Consejo y para la presidencia española, como es. Šī diskusija ir ārkārtīgi svarīga padomē un Spānijas prezidentūrai. Eiropas stratēģija nodarbinātībai un izaugsmai. Tad, kad es runāju par nodarbinātību, es eh, ar to domāju augstas kvalitātes nodarbinātību. Un mm, mēs jau runājam par to, ka mēs e, šobrīd ejam ārā no smagākās ekonomiskās krīzes, un mums ir jādara viss, ko mēs varam, lai attiecīgi šī atvecaļošanās, kas ir iesākusies caur Eiropas Savienībā, arī veiksmīgi turpinātos. Un e, tajā pašā laikā mēs gribam arī attiecīgi noregulēt sociālās sekas šai krīzei Un ir jāstrādā arī īstermiņa skatījumā kopā ar dalībvalstīm un citām Eiropas Savienības institūcijām. Bet īstermiņa pasākumi nav pietiekami, ir jāstrādā arī ilgtermiņā, jādomā par to, ka šīs desmitgades beigās darbosies sociālais modelis, vai tas spēs sevi turpināt. Lūk, tāds mums ir izaicinājums. Mēs cenšamies arī to sakārtot caur stratēģiju Eiropa 2020. Mēs negribam kaut ko paredzēt, eh, pirms krīze nav beigusies. Mēs negribētu veidot kaut kādas nereālas nodarbinātības vai izaugsmas stratēģijas. Uzskatām, ka tomēr visiem pasākumiem ir jābūt saskaņotiem ar 21. gadsimta realitātēm, un visiem pasākumiem ir jābūt reāliem un izdarāmiem. No otras puses mums noteikti ir jārīkojas. Eiropas Savienībā ir milzīga atbildība. Un jūs zināsiet, ka stratēģija 2020 mēs sākām formāli diskutēt 11. februārī. Tad eh, pēc tam to skatīja Marta padome un tika par to diskutēts arī citās padomas formācijās visu laiku, kamēr Spānijas prezidentūra vadīja šo darbu. Tālāk marta padome tika vēlreiz apstiprināta stratēģijas 2020 uzsākšana, kas galējās formas iegūs jūnija padome. Padome ir izstrādājis arī struktūrālos elementus un arī ceļakarti un tas viss veido stratēģijas aprises. Šeit mēs runājam par zināšanām, par inovācijām, par ilgspējīgu ekonomiku, izaugsmi un arī augstāka nodarbinātība mūs ļoti interesē. Mēs šeit šajā jomā esam noteikuši piecas mērķus. 25% Eh, ir paaugstināta nodarbinātība vīriešiem un sievietēm, attīstība, inovācijas, klimata pārmaiņas. Mums ir arī attiecīgi plāni cīnīties pret eh, tiem, kas atstāja skolu pirms tās pabeigšanas, lai turētu cilvēku skolu. Arī eh, nabadzības samazināšana šeit mums visur nav vēl cipari, bet komisija nāks klajā ar paziņojumu, un šis paziņojums spēlēja arī ļoti svarīgu lopu. Šis paziņojums jau ir iznācis tad padomu secinājumos. Šīs stratēģijas eh, struktūrā ir vadlīnijas, komisija ir izstrādājusi arī priekšlikums par šīm vadlīnijām, un mums ir jāstrādā dažādos līmeņos, da, padomas dažādās formācijās Ekofinā, EPSCO un arī jācenšas līdz jūnija beigām dažādās padomēs eh, panākt arī to, par ko runāja parlaments eh, savos ziņojumos. Mums ir ļoti skaidri mērķi. Un tagad es gribu runāt par trešo punktu. Tas ir jauns punkts. Tās ir nacionālās institīvas un mērķi. Katrai valstī jāfiksē nacionālie mērķi, bet, protams, visi šie mērķi ir jā. Ja jāintegrē kopā eh, padomas ietvarā. Mēs strateģijā runājam par nacionālo iesaisti. Tas varbūt ir kaut kas jauns eh, Lisabonas strateģijā, bet tomēr koncentrācija ir uz iekšējo tirgu. Eh, un uzskatām, ka šī nodarbinātības iniciatīva ir patiešām simboliska, ar simbolisku nosīmi. Jo ierosinājums nāca no komisijas, un Spānijas eh, prezidentūra ar ļoti daudzām iniciatīvām tālāk eh, veda to uz realizāciju. Rezultātā mēs strādājam ar komisijas tekstu, un komisija ir nākusi klajā ar paziņojumu, un arī publicēs jaunu paziņojumu 18. maijā. Mēs cenšamies precizēt mūsu stratēģiju, un mēs labprāt apspriežam to visu publiskā līmenī. Un tātad mēs strādāsim līdz jūnijam, jo stratēģija 2020 ir ļoti svarīga, tālāk jātīsta un tālāk arī jāīsteno, nacionālās programmās jāiestrādā. Un viss beidzot vēlos sacīt runāt par stratēģiju, ka tā ir ar ļoti nozīmīgi ļoti nozīmīga, un šo domu atbalsta gan Spānijas prezidentūra, gan Eiropadoms priekšsēdētājs Hermans Vārus Rompais, un Eiropadoma šajā sakarā būs ar ļoti nozīmīgu lomu stratēģijas attīstībā tās virzībā kopīgi ar Eiropas komisiju. Tās būs abas būtiskākās institūcijas, lai varētu ieviest šo stratēģiju, kura jau ir ar saviem noteiktiem instrumentiem, un lai mēs visi varētu to veiksmīgi izmantot. Paldies, Lopes de Garīgo kungs, un es tagad dodu vārdu Barozo kungam komisijas vārdā. Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, ministra kungs, Eiropā. Eiropai tagad tiek, tiek piedāvāts iespējas. Mēs, protams, varam dinamiski rīkoties un risināt ekonomikas finanšu krīzi. Un uh, Mēs zinām, ka ir arī cits variants, kas savukārt apstrīdētu visu, ko esam sasnieguši 60 gados, vai arī mēs varam izmantot visus instrumentus, kas ir mūsu rokās un uzlabot Eiropas Savienības sadarbību. Pēdējo mēnešu laikā mēs pamanījām, ka tirgus ir arvien vājāks, nestabilāks, ir jāreformē tirgus, jānodrošina uzraudzība, jākonsolidē valsts finansējums. Un tas savukārt nozīmē, ka šāda izvēle, otrā izvēle ir ļoti loģiska ir jābūt šai Eiropas dimensijai, kurai ir jābūt arvien stingrākai un stiprākai Eiropas Savienībā. Un mēs to tagad varam darīt tieši saskaņā ar Eiropas 2020. gada stratēģijas mērķiem. Es labprāt runātu par to Eiropa 2020, bet ņemot vērā visus šos pasākumus, jo mērķis, protams, ir nodrošināt izaugsmē, kas būtu loģiska, kas iekļautu visas grupas, jo viens no būtiskākajiem krīzes secinājumiem ir šāds. Mums ir jādarbojas kopā, pilnīgi visos līmeņos, tā lai aizpildītu tos robus, kas šobrīd ir finanšu uzraudzības regulējumā, tā lai atkal būtu uh, valsts budžeta pārvaldība un finanšu pārvaldība tādā veidā, uh, kas ļautu mums reformēt un nodrošināt nodarbinātības izaugsmes potenciālu. Tas viss mums ir vajadzīgs. Šeit ir trīs punkti. Visos punktos ir jābūt vienlīdz stingriem. Tas nozīmē, ka holistiskā pieeja ir absolūti vajadzīga. Ir finanšu tirgus pārvaldība, ekonomiskā izaugsme un Eiropa 2020. Tādā veidā varēsim nodrošināt iekļaujošu un gudru izaugsmi. G20 līmenī, protams, arī ir jādiskutē par šiem jautājumiem, jo daudz, daudziem jautājumiem ir ārēja dimensija. Ir jādara ļoti inteliģenti saprotot, jārīkojas inteliģenti saprotot, ka daudzi jautājumi sastarpēji saistīti. Un es nerunāšu tagad par finanšu jautājumiem, jo par to es runāju iepriekšējā paziņojumā, bet runāsim tagad par kā G20, jo G20 ir palīdzējis risināt finanšu pārvaldības jautājumus un krīzes apkarošanas jautājumus. Eiropas Savienība G20 ir ļāvusi veiksmīgāk darboties, jo no Eiropas Savienības nākušas daudzas svarīgas idejas. Un šobrīd komisijas mērķi ir nodrošināt to, lai visas 27 dalību valstu intereses būtu ņemtas vērā. Jūnijā ir paredzēts Toronto samits, kā arī novembris Seulabus samits. G20 darbība šobrīd ir vērsta uz to, kā risināt krīzi un kā iziet no šīs krīzes un atkal sāktu augt. Mums globālā līmenī ir jārisina problēmas, kas ir izraisījušas šo krīzi. Mums ir arī jāsaprot, ka atjaunošanas darbs ir jāveic visām G20 valstīm. Tas nozīmē, ka ir ar vienu jāpopularizē sava stratēģija Eiropa 2020 Eiropas Savienība un Eirozona it īpaši ir jāveic ļoti nopietni darbi tā, lai visā Eiropas Savienībā G20 samitā varētu nākt ar vienotu viedokli. Mēs varam izdarīt spiedienu uz starptautiskiem partneriem, lai jau esošie darbi, ko viņi ir apņēmušies darīt, tiktu izpildīti. Manuprāt, tagad ir īstais brīdis, lai G20 līmenī uh, skaidri un gaiši pateiktu, kā finanšu sektors varētu ieguldīt banku atjaunošanas jomā. Ir jāmeklē stabilitātes risinājumi banku sektorā arī attiecībā uz nodevam, kā starptautiskais valotas fonds nesen ir teicis, varētu vai nu finanšu aktivitātes vai arī peļņu aplikt ar nodokli. Šobrīd ar partneriem no G20 mēs meklējam dažādas risinājumus, un es zinu, ka daudziem ir uh, pretējais viedoklis, bet Eiropas Savienība uzskata, ka varēs rīkoties daudz veiksmīgāk, ja runās vienā balsī, un jau tagad varam apgalvot, ka Eiropas Savienība ir izpildījusi savus darbus. Līdz Toronto samitam mums ir jāstrādā pie finanšu pārvaldības dokumentiem, un pēcpusdienā esmu jau teicis, ka mums ir jābūt radošam pragmatismam, uh, kā arī elastībai gan no parlamenta, gan arī no padomas puses. Un tagad runāšu konkrēti par Eiropa 2020 stratēģiju un par šo holistisko pieeju, par ko es pieminēju pašā sākumā. Jūs noteikti zināt, ka Eiropa 2020 stratēģijā tika pieņemta martā, to izdarīja padome, un bija iespēja diskutēt par stratēģiju arī parlamentā. Un pat pirms komisija nākus klājā ar priekšlikumu, uh, Mēs diskutējam ar jums, deputāti, un tagad mums ir jārunā par stratēģiju ļoti detalizēti. Visi saprot, ka ir jārīkojas tagad, uzreiz. Un šeit vēlreiz atsaukšos uz to, ka, par ko tik runāts iepriekšējā diskusijā, ka viens no secinājumiem finanšu krīzē ir tas, ka ir jāveicina reformas koordinētā, līdzvarotā veidā. Ekonomikas politikas koordinēšana ir Eiropas 2020. gada stratēģijas pašā centrā. Krīzes laikā mēs redzam, ka koordinēšana ekonomikas politikas jomā ir ārkārtīgi vajadzīga. To mēs varam darīt jau tagad un nākotnē, protams, izvairīsimies no papildu krīzēm. Tagad mums ir jāatjauno izaugsme, šī izaugsme savukārt nozīmēs jaunas darba vietas, un tas savukārt nozīmēs, ka Eiropai būs ilgspējīga nākotne, kas iekļaus visas sociālās grupas. Šobrīd esam runājuši jau par ļoti konkrētiem skaitļiem, par kvantificētiem mērķiem, ir jāpalielina uh, darba pieejamība un jāsamazina uh, to bērnu skaits, kas nepabeidz skolu. Šādā, šā, šo mērķi mēs varam panākt, ja piedāvāsim, piemēram, alternatīvas izglītības veidus, kā ārod izglītību. Un padomē, jūnijā ir paredzēts par to balsot. E, ir jābūt tikpat kvantitatīviem mērķiem attiecībā uz nabadzības risku. Mēs nevaram akceptēt variantu, ka, kad e, 80 miljonu cilvēku Eiropas Savienība ir uz nabadzības sliekšņa. Uh, Un es vēlreiz teikšu, ka šis mērķis ir jāatbalsta, un es zinu, ka arī Eiropas parlaments šo mērķi atbalsta. Eiropa 2020 ir jākļūst pār līdzsvarot programmu. Mēs saprotam, ka ir jābūt gan sociālai līdztiesībai, gan arī konkurētspējīgam tirgum. Tas nozīmē, ka tirgiem ir jādarbojas godīgā veidā. Protams, ir jāuzrāga dalību valstu progress, lai Eiropas Savienības līmenī izvirzītie mērķi tiktu attiecīgi sasniegti. Tas nozīmē, ka dalībvalsts varēs savu, izvirzīt savus mērķus kopā ar Eiropas komisiju. Jūnija padomē ir paredzēts nākt klajā ar šiem individuāliem mērķiem, un komisija pagājušajā nedēļā ir nākusi klajā ar savu priekšlikumu par integrēto variantu. Šie, šīs vadlīnijas par Eiropu 2020 ir piedāvātas. Šobrīd tikai 10 vadlīnijas, nevis 24, bet būtiski, lai instrumenti, kas tiek izmantot, būtu ar pienācīgu atbildību un caurskatāmību. Eiropas padome, protams, apstiprinās šādas vadlīnijas, bet skaidrs, ka mēs diskutēsim arī šeit, Eiropas parlamentā, par šādām vadlīnijām, un es ceru, ka diskusijas notiks pavisam drīz. Dāmas un kungi, vēlos ļoti skaidri pateikt, ka Eiropā 2020 nav vienkārši tādu jauku mērķu sarakstu. Tā nav arī tikai vīzija, nē. Tā ir reforma programma, konkrētas rīcības programma. Eiropas Savienībā noteikti tiks veiktas reformas, bet ir ļoti svarīgi, lai visās 27 dalību valstīs notiktu šīs reformas, ņemot vērā subsidiaritātes principu. Tātad ir jāsaprot, ko mēs darīsim Eiropas Savienības līmenī un kas būs jādara valsts līmenī. Un kā jau tika pateikts, un to teica padomes vadītājs, ieviešana ir ārkārtīgi svarīga. Tagad daudz lielākā mērā dalība prot, ka Eiropas līmeņa pārvaldība ir ar vien svarīgākas. Ļoti ceru, ka dalība valstis ir iemācījušas kur bija problēmas ar Lisabonas stratēģiju. Mēs varējām konstatēt, ka mērķi bija ļoti labi, virziens bija ļoti labs, bet, nu, teiksim godīgi, ka nepietiekamā mērā dalība valsts izjūta savu atbildību un nebija gatavi ieguldīt resursus programmas izpildē. Un tieši tādēļ mums ir jāaizpilda šis rops starp apņemšanos un izpildi, un šeit jums, Eiropas parlamenta deputātiem, ir milzīga loma tā, lai Eiropas Savienības stratēģija 2020 būtu veiksmīga. Jūs tagad esat uh, uh, koplēmuma procedūras sastāvā un noteikti varēsiet piedalīties un varēsiet, protams, arī nodrošināt dialogu ar nacionālajiem parlamentiem. Mēs redzam, ka tagad ir ļoti tuvas attiecības Eiropas parlamentiem ar valsts parlamentiem. Un šādā veidā reformas, kas ir jāveic, šīs reformas vairs nebūs tādas Briseles reformas. Šīs reformas būt, re, būs reāls reformas, jo visā Eiropas Savienībā šādas reformas notiks. Reformam ir jābūt pēc iespējas straujākam, tā lai sociāla, ekonomiskā un politiskie spēlētāji, dalībnieki un sociālie partneri to visu darītu. Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi. Esmu ļoti gandarīts arī par Zapatero kunga paziņojumiem. Viņš teica, ka sociālie partneri jāiesaista procesā. Un tas nozīmē, ka mēs varēsim izmantot mūsu koordinācijas instrumentus, gan stabilitātes un izaugsmas paktu, gan Eiropā 2020 stratēģiju un visus šos mērķus īstenot vienlaikus tā, lai mērķi saskanētu ar darbiem. Sistēmiskā stabilitātes padome varēs piedāvāt struktūrālās reformas, lai uzlabotu mikroekonomisko, makroekonomisko attīstību un uzraudzības reformas, uh, lai galu galā pēc krīzes mēs būtu stiprāki nekā pirms. Šādā veidā mēs varēsim tik tiešām nopietni atrisināt problēmas. Mēs nevaram teikt, ka mikro un makroekonomika ir pilnīgi nošķirtas lietas. Mēs nevaram teikt, ka tas notiek ārpusē, tas nav svarīgi. Nē, ir svarīgi, lai visas institūcijas holistiski pietu mikro un makroekonomiskiem faktoriem. Tas ir vienīgais veids, kā panākt uzticamību mūsu stratēģijai. Pašā sākumā es runāju par to, ka tagad mums ir izvēles iespēja, un tagad komisija uzskata, ka mūsu izvēle ir par Eiropu, izvēle ir jābūt visādā ziņā noteiktai, un, protams, ir jāsadarbojas. Lielas paldies! Tagad grupu vārdā Vatmankola kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Baroza kungs, ministra kungs, diskusija par stratēģiju 2020 ir diskusija, ka, kurai sekojusi ir krīze. Un mēs runājam par to, ka ir jāstiprina pārvaldība. Jūs runājat par to, ka ir jākoordinē ekonomiskās politikas bet uh, lielā problēma ir tāda, ka mēs to gribam saistīt ar lielāku brīvību, bet runājot par stabilitāti un izaugsmi, ir jāņem vērā arī Lisabonas stratēģijas mācības. Šajā stratēģijā 2020 ir jābūt citai pieejai. Mēs EPP grupā gaidam lielākas ambīcijas no komisijas Mēs ceram, ka pieeja pārvaldībai būs daudz ambiciozāka jaunajā stratēģijā. Mēs gribētu, lai arī padomu atbalstītu ambiciozākus mērķus. Lai būtu spēcīgāka, stabilāka pārvaldība Un visos budžeta plānos nākotnē būs jāņem vērā stratēģija 2020, un arī parlamentam vajadzēs parādīt savu institucionālo lomu, jo mums ir jādarbos tā, lai mēs atbalstītu ilgspējīgu izaugsmu un arī darba vietu radīšanu. Satricinājuma eirozonā ir atkal norādījuši, ka ir apdraudējums finansiāli ekonomiskai stabilitātei un arī eiro stabilitāte. Uh, Un mēs esam saņēmuši signālu ka, par to, ka potenciāli mēs varētu nodot šīs grūtības arī nākamajām paudzēm. Tāpēc ir nepieciešams reformēt publiskās finanses. Tas ir stratēģijas veiksmes priekšnoteikums. Lūk, arī uzdevums komisijai. Un komisija, es gribētu, lai jūs nāktu klajā ar priekšlikumiem, ar preventīviem priekšlikumiem tieši publiskāko finanšu ziņā. Jo publiskās finanses, kā jau es teicu, ir vitāls komponents eh, stabilitātes nodrošināšanā. Un eh, mēs no savas grupas puses gribētu teikt, ka jūs varat rēķināties ar mūsu atbalstu, bet mērķiem ir jābūt ambicioziem. Un eh, no parlamenta puses mēs varētu kopā ar jums, tas ir kopā ar komisiju, vērties pie padomis, lai arī padomi neatpaliktu un arī virzītu uz priekšu šo stabilitātes paktu un jauno stratēģiju. Padome ir paziņojis par saviem plāniem un tie ir labi, mēs tos atbalstam. Tās iespējas, ko sniedz Lisabonas līgums, ir kļuvušas par realitāti. Uh, bet mēs nedrīkstam kavēties, mums jāiet droši uz priekšu. Paldies, un tagad došu vārdu Beres kundzei trīs minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Ministra kungs, mēs šodien diskutējām, un jāsaka, šī diskusija ir diezgan sakarīga bet kā tā pārveidīsies praktiskos eh, mēros? Mums ir bažas par to mūsu S un D grupā. Mēs lasām komisijas piedāvātos tekstus. Eh, tur ir rakstīts arī par strateģisko partnerību, ka līdz jūnijam jūs gribat pieņemt eh, padomē galējo dokumentu, un mums ir jādod iespēju parlamentam skaidri izteikt savu viedokli. Es redzu, ka šeit pietrūkst sakarības. Kādā veidā mēs varam iesaistīties visi kopā nākamajos gados, nākamajos desmit gados? Eh, kas kā mēs varēsim darboties un turpināt Lisabonas stratēģiju. Uh, mēs nevaram pārmainīt visas direktīvas. Uh, komisijas priekšsēdētāji, mēs uh, nevarēsim tādā veidā mainīties. Šī koherence, tas ir kaut kas tāds, kas ir nepieciešams, lai stratēģija 2020 būtu veiksme. Mums ir jāskatās nākotnē. Kur te mēs esam? Kur te mēs šodien esam? Tā ir krīze. Šī krīze ir daudz svarīga, daudz dziļāka nekā jebkāda cita krīze, kas ir bijusi kopš Eiropas Savienības dibināšanas. Un to mēs nevaram ignorēt. Mēs nevaram pieņemt izējas stratēģiju nepieprasot atbildību ekonomiskā ziņā no attiecīgi atbildīgām personām. Mēs gribam darboties brīvā tirgu Un mēs nevaram darboties ar jauno stratēģiju bez attiecīgiem instrumentiem. Kur tad ir šie instrumenti, mēs vaicājām komisijai. Mums ir viens instruments, ko sauc par stabilitātes faktu, tad mums ir vēl kāds instruments, ko sauc par finanšu perspektīvu. Un ja mēs skaidri neartikulējam visus šos dokumentus, tad mēs arī nenonāksim pie mērķa. Un tad, kad mēs eh, skatāmies uz mūsu izejas pozīcijām, ko mēs varam teikt? Mums ir ļoti daudz momentu, par kuriem raizēties. No sākuma mēs sociālisti un demons, demokrāti gribam, lai rīcība būtu ātra, lai nevarētu iesaistīties nekādās spekulatīvās darbīgās tirgu. Eh, šeit nav runa tikai par Grieķiju, tas ir plašāks jautājums, eh, te domino efekts šeit ir iespēja izvērsties eh, spekulatīvām darbībām, un tāpēc mēs gribam, lai būtu finansiālā stabilitātes mehānisms, kas ļautu eh, dalību valstīm neiesaistīties spekulatīvās darbībās. Un jādomā par to, kā nodrošināt sociālo modeli. Kāda ir mūsu sociālais modelis? Mūsu sociālais modelis ir mūsu labākais ierocis globālajā pasaulē. Un, ja stratēģijā 2020 mēs pieļaujam tādu stratēģiju, kas nogalina mūsu sociālo stratēģiju, tad mēs arī zaudēsim globālajā konkurence un mēs uh, nevarēsim tālāk virzīt mūsu modeli, līdz ar to mēs arī zaudēsim un atstāsim savu vietu kādiem citiem, kas darbosies uh, Eh, labāk, bet mēs, mums nav tāda nākotnes vīzija. Ek eh, kundze, trīs minūtes. Jau daudz mēnešu garumā mēs konstatējam, ka Grieķija ir ļoti sarežģītā pozīcijā. Mēs zinām, ka eiro vērtība krīt un valsti, valstu obligācijas arī zaudē vērtību Visi zina, ka Eiropa ir tagad nopietnā krīzē, tieši tad, kad mēs domājam, ka esam izrāpušies no tās ārā. Tāpēc mums ir nopietni jādomā par konkurētspējas un produktivitātes jautājumiem un arī par ilgspējīgu ekonomisko izaugsmu. Eiropas vadītāji eh, vilcinās, bet tas nav pareizi. Mums ir nepieciešams reāls darbības un jādarbojas ir tagad. Eh, Tad mums ir nepieciešams aizstoši mērķi, arī jauni caurskatāmi instrumenti, kā mēs varētu pētīt atsevišķu valstu sniegumu, ir jāpaļaujās uz izaugsmas paktu, ir nepieciešama statistika, uz kuras pamata mēs veidojam savas politikas. Un par struktūrāliem fondiem. Uh, un citiem Eiropas atbalsta instrumentiem, tos ir jāsaista ar valstu iespēju sniegt mums pareizu statistiku, lai mēs varētu salīdzināt situāciju. Ja zemnieks savās kalkulācijās nepareiz saskaita savus hektārus, tad, teiksim, pa pusi hektāru kļūdās, tad tiek zaudēts viss atbalsts, kas ir iegūts daudzu, daudzu gadu garumā. Lūk, par šādu precizitāti es runāju, un tas attiec arī uz mūsu valdībām. Ļoti žēl, ka komisija nepiedāvā izskatīt priekšlikumus, par kuriem mēs esam runājuši gadu garumā. Lai radītu nākotnes platformu, ir jārunā par plašākām politikām iekšā stratēģijā. Mēs esam runājuši par ekonomiskās atvesļošanas plānu, bet lielākā daļa no šī plāna nedarbojas parlaments uzdeva eh, arī izstrādāt plānu B, lai tas būtu iekļauts rezultātos, bet eh, plāns B vēl nav iedarbināts. Mēs esam apstiprinājuši konkrēto plānu ar jaunām tehnoloģijām, bet joprojām mums pietrūkst 50% finansējumu šim plānam. Un visizdevīgākais veids, kā samazināt seg gāzes, ir darboties ar energoefektivitātes stratēģiju. Un es lūdzu, lai komisija liek energoefektivitāti darbkārtības eh, pirmajā vietā, bet arī kopā ar īstenošanu, jo eksistēšā likumdošana ir jāīsteno, jo tas netiek darīts, netiek īstenots. Un mums ir nepieciešams arī energoefektivitātes eh, rīcības plāns. Uh, Arī energoefektivitātes infrastruktūra e, ir nepieciešami energotīkli efektīvi, un tam ir nepieciešams finansiāls atbalsts. Mums ir jānodrošina tehniskās inovācijas un arī stratēģija, lai cīnītos pret sociālo atstumtību. Arī dzīmumu iekļaušana ir svarīgs jautājums. Ņemot vēro krīzi, komisijai ir jāuzņemas pilnīga atbildība un jāpabeidz iesāktie darbi. To, ko esam iesākuši visi kopā. Un padomē ir jābūt drosmīgākai, nekādas vilcināšanās. Un, un mēs esam gatavi arī apstiprināt rezolūciju. Tālāk došu Hārms kundze uz četrām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamās dāmas un godātie kungi. Es domāju, ka nu, mēs šeit tā kā tuvojamies politiskai provokācijai, jo mēs runājam par Eiropas 2020. gada programmu un runājam par to, ka šādā veidā mēs varētu apkarot krīzi un panākt ilgspējīgu izaugsmi, manuprāt, ir jāizmanto instrumenti, kas līdz šim mums ir pieejami finanšu tirgus vadībai. Un ja mēs esam kaut cik godīgi, tad varam teikt, ka mēnešiem vai pat gadiem ilgi mēs atkal un atkal runājam par to, ka mēs regulēsim finanšu tirgus Bet līdz šim bijuši tādi pavisam mazmazītiņi solīši. Un sanāk, ka Grieķija pēc būtības ir tāds tā kā spogulis. Mums ļauj paskatīties, kāda var būt krīze. Mūsu iedzīvotāji, viņi dzirdēja, kad mēs teicām, ka mēs glābsim bankas. Labi, viņi to ir akceptējuši. Tagad viņi maksā rēķinu jo mēs zinām, ka valstu budžeti ir milzīgi, tie ir pārtērēti. Nu, tagad nāksies mums glābt Grieķiju, nav variantu, un sanāk, ka tas ir kārtējais izaicinājums valsts budžetiem daudzās Eiropas Savienības valstīs. Un šeit bankas, nu jau sāk atkal smuki pelnīt. Un mēs aplaudējam viņiem, no maleča mēs sakām. Nu, varbūt arī bankas tur Grieķijā varētu mazliet palīdzēt. Barozo kungs, es ceru, ka jūs pamanīsiet, ka mēs Eiropas Savienībā ar milzīgo tirgu ar 27 valstīm, ka mums šeit finanšu transakcijas nodoklis vai kaut kāds cits nodoklis, cits instruments, kas būtu izveidots tādā veidā, lai spekulanti negribētu vairs darboties tirgu. Mums tik tiešām ir vajadzīgs kāds instruments, kas ļautu godīgi palīdzēt tiem, kur ir cietuši no krīzes un savukārt sodīt tos, kas ir izraisījuši šo krīzi, kas ir spekulējuši pret eiro, jo mēs redzam, ka reāli ir jāmaksā no valstu nodokļu maksātāju naudas. Un šajā dokumentā man joprojām Es joprojām nesaskatu vīziju par nākotnes risinājumiem. Nekur nav teikts, ka šis risinājums ir meklējams globāli. Es atceros arī, ka diskutējot par klimatu, arī par tas netika pieminēts. Arī par klimatu es runāju ļoti daudz, un man tas ir īpaši tūs un sāpīgs jautājums. Arī šeit par klimatu jautājumiem mums arī nav risinājuma, jo atkal nav šīs globālās pieejas. Manuprāt, ir ļoti slikti ka tagad Koni Hedegard, kas strādā komisijā un strādā ļoti cītīgi un mēģina panākt uz šīs minimālās prasības, lai risinātu aktuālo situāciju. Un tāpēc mērķu palielināšana par 30% neko nedod. Mūsu pašu instrumenti, piemēram, emisiju tirzniecība, ja mēs šo mērķi nepalielināsim, tad Emisija tirzniecība mums neko nedos, jo CO2 neko nemaksā. Tieši tādēļ, ka mūsu mērķi nav pietiekami ambiciozi. Mēs gadiem ilgi esam diskutējuši, visu, ko darījuši, bet reāli nekas nav panākts, jo mēs atceramies, ka mūsu vispārīgais mērķis bija transformēt Eiropas Savienības ekonomiku ilgspējības virzienā, un Eiropas komisijas programmā tas ir skaidri un gaiši jāpasaka, lai visi varētu tam piekrist. Barozo kungs, jūsu komisija ar šo programmu vēl joprojām nav teikusi, kā Eiropas ekonomika šos mērķus īstenos, kādi būs reāli instrumenti, kāds būs stimulu programmas. Ekskundze ļoti labi runājusi par to, viņa runājusi ļoti precīzi par daudziem aspektiem, Un man šķiet, joprojām pie programmām ir jāstrādā, nekas tur daudz nav panākts. Un es uzskatu, ka Eiropas parlaments šeit vēl nevar teikt, ka pēc Lisabonas līguma vai pēc Lisabonas mērķiem tas ir tāds nākamais darbs. Es drīzāk vienkārši uzskatu, ka Lisabonas stratēģija nav izdevusies un neizdosies arī šī. Lielas paldies, Harmas kundze, un tagad lūdzu, ka Mīnska kundze jums ir trīs minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Es domāju, ka Barozo kungam tagad ir ļoti grūts uzdevums. Viņam ļoti grūta loma. Es pateiktu, viņam profesija ļoti sarežģīta visā Eiropas Savienībā. Viņam ir sarežģītākais amats. Ja viņam tagad no vienas puses ir jāpārliecina tie, kas ir kreisie, tie, kas ir labējie, jo Visi taču grib risinājumu, un sanāk tā, ka Barozo kungam nākas lavierēt starp visiem šiem priekšlikumiem. Man šķiet, ka stratēģija 2020, šis priekšlikums, ar ko nāk klajā komisija šobrīd, tā ir, tas ir vislabākais priekšlikums, kas līdz šim ir dzirdēts. Ja mēs tagad dzirdām, kaut vai šeit, Eiropas parlamentā, ka situācija tiks labot, mēs saprotam, ka situācija ir ārkārtīgi sarežģīta. Ja kāds tagad pasaka, mēs kaut kas savādāk atrisināsim šo lietu, tad uh, es varu pastāstīt savu pieredzi. 18 gadus esmu nodzīvojis uh, Polijas, uh, Polijas republikā, kas bija socialistiskā republika. Piemēram, nu, mums bija tirzniecības ministrija, bet tirzniecības nebija, jo veikalu plaukti bija tukši. Tagad Polija nav uh, iekšējās tirzniecības ministrijas, bet iekšējā tirzniecība ļoti labi notiek. Līdz ar to es domāju, ka šeit mēs nevaram teikt, ka ir palielinājušies nodokļi vai interne, intervence. Es neesmu brīvā tirgus fanātiķis. Uzskatu, ka valstī ir sava loma, valsts koriģē tirgus mehānismus. Bet, protams, šī loma ir jāizmanto ārkārtīgi piesardzīgi. Ārkārtīgi piesardzīgi, jo Vēlreiz teikšu, ja mēs vēlamies godīgi Eiropā runāt par attīstību, tad atcerēsimies, kā jūs iepriekšējā sasaukumā eh, balsojot par pakāpojumu direktīvu. Kas notika ar pakāpojumu direktīvu? Šeit mēs atceramies, ka ir šīs trīs pamatbrīvības eh, persona brīvā pārvietošanās, eh, pakāpojumu un kapitāla brīva pārvietošanās. Savādāk mēs nevarēsim konkurēt. Mēs tikko atkal dzirdējām, ka mēs nevaram konkurēt arī politiskās integrācijas ziņā, bet, manuprāt, mēs paši esam tie, kas pārmērīgi grib regulēt un šādā veidā panākam to, ka uzņēmēji negrib darboties mūsu kontinentā. Un tad jautājums ir, ko mēs varam darīt lietas labā, lai izmantot šo stratēģiju. Skats, ka mums ir jāmeklē risinājums no krīzes, mēs nevaram vienkārši izstumt Grieķiju. Un es šeit runāju ne tikai konservatīvo vadītājs, bet kā vienkārši polis, jo mums poļiem vārds solidaritāte ir ārkārtīgi svarīgs, un tagad ir īstais brīdis, lai būtu solidāriem pret, pret Grieķiju. Šeit man nav nekādu šaubu. Teikšu vēlreiz, ir jādara viss, lai Eiropā no krīzes iziet uz stiprākā. Mēs saprotam, ka krīze ir ne tikai ģimeņu problēma, tā ir arī mūsu nākotnes ticības problēma, un es ticu Eiropas Savienības nākotnē. Paldies, ka Minska kungs, un tagad lūdzu Cimeras kundze. Kad es domāju par diskusijām par iepriekšējo darba kārtības punktu un salīdzināju diskusiju par šo jautājumu, es domāju, ka mēs šeit kā runājam par, par paralēlām pasaulēm. No vienas puses ir valstis, tādas valsts kā Spānija, Portugāla, Itālija, Grieķija, kas šobrīd atrodas krīzes situācijā, bet tad ir arī valstis kā Vācija, Francija, kas bloķē attīstību. Un tād vēl runājam par Eiropas Savienības kopīgo stratēģiju, lai risinātu šāda veida izaicinājumus. Manuprāt, šeit ir zināma kolīzija. Ar stratēģiju neesam definējuši jaunus mērķus, neesam iekļāvuši arī konkrēts risinājumus. Ar jo netiek runāts par to, kā mēs tiksim vaļā no nefunkcionējušiem instrumentiem. Netiek runāts arī par to, kā mēs veiksmīgāk sadalīsim kompetences starp dalību valstīm un Eiropas Savienības līmeni, kā mēs rīkosimies pret tām valstīm, kas joprojām nav Eiropas, uh, Eirozonas valstis, bet ir Eiropas Savienības dalību valstis. Šobrīd stratēģijā es nesaskatu atbildes. Neesam definējuši, kas īsti ir Eiropas Savienības nākotnē. Un tāpēc es saskatu šeit milzīgu di disonanci. Un šeit, ņemot vērā diskusijas par Eiropas uh, valūtas fondu, par Eiropas uh, finanšu tirgus pārvaldības struktūru, šīs diskusijas ir jāpieno. Un, manuprāt, tagad ir īstais brīdis, ka pirms mēs runājam par Eiropas Savienības stratēģiju 2020. gadam, Vispirms mums ir vienkārši jāapsēžas, jāpadomā, cik tālu esam tikuši, kādi mērķi ir nākotne, tā lai pilsoniskā sabiedrība būtu iesaistīta plašākā mērā un lai nacionālajie parlamenti arī būtu iesaistīti savādāk. Mēs vienkārši triecamies pretī katastrofai. Lielas paldies un tagad lūdzu Blūma kungs. Did you call me, man? Yes. Sorry, I didn't hear you. Yes, yes. Uh, Vai jūs mani saucāt? Es nedzirdēju. Jā, es atvainojos, ka es nedzirdēju. Un ļoti žēl, ka uh, Barozo kungs ir aizlaidies prom no šīs zāles. Viņš būtu daudz ko uzzinājis no manis. Jo es uh, arī iedomājos, ka kādi citi varētu aizbēgt no padomas arī. Uh, Um, tad, tad mūsu situācija atgādina padomu savienību un iemesli tādi paši. Mums ir centralizācija, mums ir korupcija, mums nav demokrātijas un nav kompetences. Un uh, to virza lielais bizness un arī uh, birokrāti, resmie birokrāti. Un uh, viņi piedāvā fašistisku darba kārtību, piemēram, klimata pārmaiņu jomā. Tad, kad cilvēkiem ir iespēja izlemt kaut ko referendumu, tad, tad viņiem pateikts nē. Britiem, piemēram, nav iespēja neko lemt referendumā sakarā ar to, ka ir e, tikai trīs patīs gūst piekļuvu televīzijas kanāliem. Un tas viss ir daļ e, Eiropas korumpētā publiskā raidsabiedrības BBC atbalsta. Un eh, rezultātā mēs redzam, ka Eiropas Savienība sagrūst un šī gruveši eh, pārkaisās arī pāri vidusjūras eh, valstīm un droši vien attiecīgie putekļi arī izplatīsies citām valstīm, tad visiem vajadzēs maksāt mūsu bērni un mūsu mazbērni mūs gānīs, jo viņi būs spiesti ņemt uh, visas šās lauskas uh, uzlasīt. Merci, Paldies Blūma kungam un tagad Obermaier kungam viena minūte. Paldies priekšsēdētājs kundze. Inteliģenta, ilgspējīgā uh, izaugsme, ekonomikas pārvaldība, visi smuki vārdi, ļoti smuki, bet mērķi jau šeit nav. Nekādu konkrētu lietu, un es īstenībā esmu nobažījies par šādiem skaistiem vārdiem. Kā tad ir ar šī jauno stratēģiju? Vai šī stratēģija, šo stratēģiju gaida tāds pats liktenis, Kā mēs varam teikt mūsu pašvaldībām, ka šāda stratēģija būs ļoti veiksmīga? Joprojām daudz jautājumu par valsts budžetiem un tā tālāk. Un nu, mums jābūt ārkārtīgi piesardzīgiem, lai nesanāktu tā, ka par aizmugurējām durbi, durvīm tiek ievesta tāda Eiropas Savienības valdība, kas a, samazinātu Eiropas Savienības dalību valsts suverenitāti. Suverenitāti nozīmē arī atbildību, un ja kāda valsts nepareizi veido savu finanšu politiku, tad nedrīkst uzgrūst citiem par to rēķinu. Centralizētā pārvaldībā no Briseles, kas nozīmētu tikai to, ka mēs pieturamies pie vidusmēra risinājumiem, pilnīgi nepareizs variants. Es gribētu dot vārdu arī citiem runātājiem, un pierakstījies ir Hokmarga kungs, un divas minūtes viņam tiek dots. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju runāt par labo pārvaldību. Tādā ziņā, ka mums ir spiediens pilnīgi visiem, mums ir visiem ir jārealizē reformas, bet nedrīkstam aizmirst, ka šis nosaukums labā pārvaldība ir atkarīgs no mums visiem. Mēs gribam, lai Eiropas Savienība dara to, kas Eiropas Savienība būtu jādara. Šajā sistēmā ir arī uh, defekti, uh, piemēram, stabilitātes un izaugsmes pakts un mūsu atbalstam, tas ir viens mīnus, un to mēs nedrīkstam aizmirst, nedrīkstam radīt jaunas likumas, aizmirstot par vecajiem, pieturēsimies pie vecajiem. Un vēl dažas lietas par finanšu tirgiem. Runāsim par eh, finanšu tirgiem kā daļu no ekonomikas. Tas nav atsevišķs sektors, tas ir eh, viena daļa no kopīgām. Mēs nekad nebūs, nedabūsim investīcijas vai jaunas darba vietas, ja mēs uzskatīsim, ka finanšu tirgi ir kaut kas nodalīts. Man ir nedaudz uh, uz satrauc tas, ka Bāzele divi regulas komitejas priekšsēdētājs eh, paziņoja, ka jaunās rezerves prasības samazinās ekonomisko izaugsmu par vienu procentu. Un tas ir ļoti zems līmenis. Ja mēs eh, palielinām kapitāla prasības, tad eh, tas varētu novest pie investīciju samazināšanās, un tas nav tas, ko mēs gribam panākt. Tad, kad mēs gribam radīt jaunu uzticēšanos Eiropas ekonomikas spējai, Eh, tajā pat laikā, kad mēs ejam ārā no budžeta deficīta situācijām. Un vēl viena lieta, ko mēs visi kopā varam paveikt, tas mēs varētu veidot uz zināšanām balstītu ekonomiku. Paradoxāli, bet jo vairāk mūsu sabiedrības pievēršas uz zināšanām balstītām ekonomikām, jo mazāk darbojas iekšējā tirgus principi, jo iekšējo tirgus eh, likumdošanas akti tie ir saistīti ar industrijas atbalstīšanu. Un pakalpojumu nozarē. Mums ir jāstrādā tālāk ar pakalpojumu direktīvu. Mums vajadzētu īstenot mūsu reformas tā, lai Eiropas universitātes būtu neatkarīgākas, lai tās būtu atvērtas gan studentiem, gan pētniekiem, lai šeit būtu dimaniviska kustība darīsim to, ko mēs visi darām kopā, izdarīt Eiropas līmenī. Tas būtu vislabākais Eiropas labās pārvaldības paraugs. Paldies, Hokmarka kungs! Un Ulskoka kundzei vārds tagad. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu varbūt ne no vislielākās dalībvalsts, bet es esmu mazliet pakreisi, un tas ir arī saskatām sociāldemokrātu priekšteikumos par šo tematu. Mēs redzam, kāda situācija ir pasaulē, kāda ir situācija Grieķijā, vispārīgais streiks, bezcerīgums, dusmas. Eh, dusmas attiecībā pret starptautiskiem finanšu tirgiem visā pasaulē. Patiesībā Eirozonas valsts, pat Eirozonas sirds eh, jūtas krietni vien neveikli. Vai tas varētu būt lipīgs? Uh, Eh, šīs pasākums. Patiesībā pasargāti nav neviena dalība valsts, un mums kopīgi visiem ir jācīnās pret krīzi, mums ir jāatrod pareizie priekšlikumi, mums ir jāizvēlas ceļš, pa kuru mēs varēsim doties ilgā termiņā. Īstermiņa risinājumi mums nedara. Un mums vajag izvairīties no tā, ka mēs liesim eļļu ugunī. Un tāpēc mums ir jāstrādā pie līdzekļiem, kuri dos iespēju e, tikt galā ar šo situāciju. Jūnijas samita laikā mums ir jāseko tam, ko teica iepriekšējais runātājs, uz ko atsaucās iepriekšējais runātājs, ir ārkārtīgi svarīgi, lai tiek uzņemtas skaidras saistības un lai Eiropa turpinātu veicināt tās investīcijas, kas uzsāktas, lai būtu joprojām veicināšanas pasākumu attiecībās nodarbinātajiem gan, gan vīriešu, gan sieviešu vidu, un, protams, vienlīdzīgas iespējas ir jāturpina veicināt un stiprināt, tieši tā, kā tas tika prezentēts pēdējā ministru padomē. Tātad, kas tad mums jādara? Mums jāvirz uz tādu sabiedrību, kas aizsargā vidi, Un, protams, katra krīze, kā mēs zinām, dod jaunas iespējas, jaunas iespējas īstenot pārmaiņas. Un komisijā Hedergordas kundze pilnīgi noteikti arī varētu rast papildus iespējas, lai veidot tādu vidas aizsardzības politiku, kas spētu gūt panākums, kas radītu pārmaiņas Eiropā līdz debatēm Kankūnā. Turklāt atcerēsimies eh, to, ko teica kāds Amerikas eh, profesors. Viņš teica, ka nevar regulēt finanšu tirgu uh, eh, ASV, kamēr tas nenotiek Eiropā. Un, protams, ka viņi izmanto šo aizbildinājumu savā pusē. Mēs arī to darām. Mēs sakām, ka nevaram regulēt finanšu tirgus Eiropā, tāpēc, ka tas nenotiek ASV. Un lūk, tā visa rezultātā zaudētājs ir visas puses, un tāpēc mums jāmudina, jāmudina visus uz pārmaiņu īstenošanu Eiropā tagad. Tālāk Klīnca kungs, pusotra minūte. Dāmas un kungi. Ekonomikas praksa un stratēģija ir pamatota un liederīga tikai tad, ja tā tiek atbilstīgi īstenot. Un lūk, komisijai ir jārēģē Mums ir mērķi, kas jāapstiprina. Mums šobrīd ir nodome, bet nav specifisku mērķu. Un komisijas nostājas pamatā šķiet lielākoties izcelsmes punkts tomēr bija kredīt līdzekļu samazināšanās trūkums. Bet tagad ši, šis problēma jautājums ir pieaudzis, nu jau mēs runājam par valstu parādiem un domāju, ka Krīze, protams, maina situāciju, un tā ir tā, kas veicina reformas. Tāpēc, ja vēlamies kaut ko darīt, tad nevis eh, vienkārši varam nogaidīt, bet jārisina konkrētai jautājumi. Pirmām kārtām ir vajadzīgs Eiropas Savienībā eh, zināms līdzekļu avots. Tā, lai mēs zinātu, kādi ir tie līdzekļi, ko varam izmantot, vajadzīgs izveidot zinām mehānismu, mehānismu, kas varētu tikt izmantots nākotnē, vienlaicīgi dodot iespēju realistiski apmērķinā, aprēķināt līdzekļus, kas ir mūsu uh, rīcībā. Mums ir jādomā arī par to, kā vienota monetārā, ja valūtas politika varētu tikt papildināta, papildināta ar attiecīgu fiskālo politiku, ar finanšu politiku. Uh, kas, protams, tad kopā veidot vienu veselumu. Redzam, ka starp dalībvalstīm ir ļoti daudz atšķirību, tās jāizstāra ar konverģenci. Jāpievēršas Eiropas tautsēmniecības projektiem gan enerģētikas politikas jomā, veidojot piemēram, gan transporta jomā, veidojot ātrvilcienu saknes un tā tālāk. Jums tikai pusotra minūte bija piešķirta Klīnskungs, tālāk Turins kundze uz vienu minūti. Paldies, priekšādātāji! 2020. gada stratēģija pilnīgi noteikti ir nozīmīga. Un mums ir pamatīgi jāpadomā par to, ko vēlamies no Eiropas nākotnē, kādu vēlamies Eiropu redzēt. Mums nepieciešams pieņemt lēmumus, kāda būs Eiropa šiem tūkstošiem iedzīvotāju. Mums ir vajadzīgi pavisam konkrēti mērķi ļoti dažādos sektoros. Un tā ir galvenā prioritāte turpmākajiem desmit gadiem. Jaunatne, nodarbinātība, jaunatnes nodarbinātība ir jautājums, kas jārisina. Daudzās dalībvalstīs ir īpaši liels bezdarbs tieši jauniešu vidū. Un kā tad varam nodrošināt labāku nākotni, ja nenodarbinot jauniešus? Jaunieši ir jāieved darba tirgu, lai viņi varētu nostāties uz savām kājām, lai viņi varētu uzsākt savu karjeru. Cīņa pret nabadzību ir vēl viens mērķis, kas jāievēro. Tāda veida tehniski apsvērumu, kā piemēram diskusijas par to, kas tad ir nabadzība un tam līdzīgi, tiem nevajadzētu ļaut palēnināt procesu. Un domāju, ka Lisabonas e, darba kārtība būtu jāizsneno. Un tad ir vajadzīgs ar ļoti saistošs darba plāns attiecībā uz vidē draudzīgām investīcijām, jaunas darba vietas radošām investīcijām, tā piedāvājot ar vienu jaunas darba vietas Eiropā. Turklāt nepieciešams noteikt konkrētus mērķus, definēt konkrētus mērķus arī videi draudzīgai Eiropai ar videi draudzīgām darba vietām. Tā, kur, tā, tādā veidā, lai gan kvantitāte, gan kvalitāte iet rokrokā. Tās ir mūsu prioritātes. Un tas šobrīd 2020. gada stratēģijā netiek iespa, iz, izpausts. Priekšādātājs turpinums ļoti uzmanīgi jāievēro laika grafiks, lūkšu runātājs ievērot laika uh, grafiku. Hārborkungs, priekšādātāji. Es gribēju runāt par ambīciju trūkumu, kad skatos uz 2020. gada stratēģiju attiecībā uz to, kā varam izmantot mūsu rīcībā esošos instrumentus vienotā tirgū, lai panāktu šī tirgus efektivitāti un to, kā varam radīt jaunas darba vietas. Lūk, Tērnips kundze nu pat par to runāja, bet šobrīd stratēģijā nav pietiekami daudz runāts par to. Tas man jāsaka gan komisijai, gan padomē un ceru, ka viņi manī klausās. Mēs nevaram šādā veidā virzīt priekšu vienotu tirgu, ja nav nepieciešamās saiknes, ja mēs neatrisinam tādus sastrēgumu momentus eh, pašreizējā tirgu un nepietiek ar to, ka komisija apgalvo, ka nāks klajā ar rīcības plānu. Nē, tā ir kopēja darbība, kopēja darbība starp dalību valstīm un komisiju. Iekšējā tirgus komitejā šonadēļ pieņēmām ziņojumu ar lielu balsu vairākumu, kur arī noteikts ļoti ambiciozas idejas kopējai rīcībai par vienotā tirgus pabeigšanu. Jūs nākamnedēļ Nu, saņemsiet to kopā ar Mantiskunga ziņojumu, un tad lūdzu, pamatojot šo ziņojumu, lūdzu ieviešam patiešām reāls pārmaiņas. Mēs vēlamies pār, panākt vienota tirgus aktu. Tādu aktu, kur noteikti politiskie mērķi šādam vienotam kopējam tirgum. Turklāt mēs arī gribam redzēt, ka tiek izmantotas arī. Uh, dažādi veidi motivācijas zaļām investīcijām, novatorismam. Kamēr mēs runājam šeit par citiem mērķiem, mēs nevirzamies uz priekšu, mēs nestrādājam pie tā, kas jau ir mūsu rīcībā. Paldies, saka priekšsēdētājs, tālāk figurēdo kundze pusotru minūti. Brigāda, senjor prezident, esta stratēģija nav darba. Paldies, priekšsēdētāji. Šī stratēģija patiesībā nerisina svarīgākās problēmas. Mm Pat mazāk mēs saskarāmies ar ekonomikas un sociālo katastrofu, ko uh, rada tirgus ekonomika, un tas skar visvairāk uh, vājākās valstis, un tādēļ ir kļūdaini īstenot visur vienotas politiku, kā tas ir paredzēts, kā tas jau bija Lisabonas stratēģijas uh, gadījumā. Uh, Eh, tas nedarbojas. Mums eh, neizdodas samazināt eh, bezdarbu un nabadzību, un šeit prioritāte tiek piešķirta kapitāla interesēm pretstatā sociālām un darbinieku interesēm. Paraudzīsimies uz uh, stabilitātes pakta kritērijiem, uz uh, strateģisko sektoru. Uh, privatizāciju transporta jomā, enerģētikas jomā, pasta jomā. Palūkosimies uz rezultātiem, kādi ir sasniegti, ir uh, pasliktinājušies darba apstākļi, pieaudzis bezdarbs un cilvēki grims patiesā nabadzībā Visi rādītāji liecina par to, ka ja mēs turpinam īstenot līdzšinējo stratēģiju, ekonomikas pieauguma līmenis būs ļoti zems, zemāks nekā pārējā pasaulē. Un tas nozīmē, ka uh, nabadzība, slikti apmaksātas darba vietas uh, pieaugs, uh, pastiprināsies sociālā izslēgtība un padziļināsies nabadzība. Uh, ir pienācis laiks mācīties no nepareizās politikas. Mums ir jādomā par sociālo stabilitāti, jāaptur finanšu spekulācijas un uh, jāaptur stabilitātes pakta darbība. Un centrālajai bankai ir jādod prioritāte citiem uzdevumiem, nodrošinot reālu progresu. Uh, Borgēzio kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Tas, eh, ko mēs šobrīd apspriežam, šī 20, 2020. gada stratēģija. Eh, Tā pašā laikā cilvēki Atēnās iet bojā, viņi atrodas uz eh, bezdibeņa malas. Tas izskatās groteski un ļoti dīvaini, ka šādā situācijā Eiropas komisija neuzskata par vajadzību nodarboties arī ar paškritiku. Šajā krīzes situācijā un dažos tās aspektos uh, situācija tiešām ir dramatiska. Uh, komisija pieļauj daudzas un nopietnas kļūdas. Palūkosimies, kas notika ar Lisabonas stratēģiju. Palūkosimies uz uh, eiro. Uh, atkal šeit ir pieļautas kļūdas. Nevar teikt, ka Grieķija ir tikai tāds uh, izolēts gadījums. Palūkosimies, kas notiek Spānijā, vai arī tās ir izolēts notikums. Arī kaut kāda dīvainība. Ir daudz šādu izolētu dīvainu situāciju, tā skaitā arī uh, kredītkrīze kas tika piedzīvot. Tādēļ ir ļoti grūti piekrist tam, ko saka komisija. Uh, Eiropas Savienība vēl joprojām nav izlēmusi uzraudzīt Eiropas bankas un domāt par uh, noguldītāju interesēm. Neviens patiesībā nesaprot, kas vispār notiek. Mums ir nepieciešama reāla stratēģija, reāla ekonomika, jāatbalsta mazie vidējie uzņēmumi un lai arī cilvēki varētu uzņemties atbildību. Sagēdīkungs, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti. Ne darba ņēmēji, ne arī uh, zemnieki, ne uzņēmēji nevar tikt vainoti par šo krīzes situāciju. Tā ir ekonomiskā filozofija, kuras centrā atrodas lielie uzņēmumi, uh, kas ir vainojami šai situācijā. Liela transnacionālie uzņēmumi vēlas lauvas daļu no ekonomikas un uh, bagātības um, iegūt savā rīcībā. Mums ir nepieciešama tāda stratēģija, kuras galvenais uzsvars būtu uh, vietējie cilvēki, uh, jobu partija vēlas panākt lielo korporāciju hegemonijas beigas un nodrošināt mazo cilvēku varu. Roila kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Mēs no pat dzirdējām no komisijas un Spānijas prezidentūras par to, ka mums ir nepieciešama sadarbot sadarbība un kopīga rīcība, bet šādai rīcībai ir vajadzīga arī stratēģija. Šis 2020 gada stratēģija. Palūkosimies, kas notiek sarunu procesā. Šeit ir atšķirīgas pieeja. Šeit jūs priekšā ir dokuments, kas ir pieņemts pātrinātā procedūrā. Mēs nesam uh, iesaistījuši tos cilvēkus, uz ko šī stratēģija attiecās uh, stratēģijas izstrādē un kā mēs varēsim viņus iesaistīt stratēģijas izpildē. Lai to varētu izdarīt, mums ir nepieciešams laiks, lai cilvēki varētu aizstāvēt savas intereses. Palūkosimies, kas notiek Grieķijā šobrīd. Es nevienu nekritizēju, es tikai saku šeit parlamentā mums ir uh, jārīkojas citādāk nekā komisijai. Priekšsēdētāja konferencē vairāki eh, deputāti ir norādījuši, ka mums ir jābūt piesardzīgiem nosakot īstenošanas grafiku attiecībā uz Lisabonas līgumu, bet uh, tagad jau viss uh, ir paredzēts, līdz, ka tiks pabeigts līdz jūnijam un uh, pieņēmts padomē. Mums ir nepieciešams reāls sarunu process, un mēs mm, nevaram uh, tā rīkoties uh, kā ugunsdzēsēji, kā tas notiek klimata gadījumā, ka ir šīs krīze, kredītu krīze, jāsamazina CO2 izmeši par 20-40% un tā tālāk. Tā mēs nevaram, mums ir jāizvērtē mūsu rīcības iespējamie rezultāti, mums ir nepieciešams reāls inovācijas un pētījumi un tiešām viss ir jāīsteno kā paredzēts. Paldies, Serkas kungs, divas minūtes. Gracias, senor López Garrido, gracias. Quien... Paldies priekšsādātāji, paldies López Garrido kungs. Un eh, varbūt kāds varētu pateikties arī Barozo kungam manā vārdā. Es ceru, ka jūsu vārdi vedīs pie darbiem un eh, pavasara, vasaras padoma atšķirsies no pavasara padomas. Arī man ir bažas par to, ka padomas darbs nav īsti pārskatāms, tur ir virkne neskaidrību. Un lielie politiskie mērķi, pat tad, ja tie ir uh, apstiprināmi ar skaitļiem, var nebūt sasniedzami. Varbūt, ka Garīdo kungs būs spējīgs atrisināt visas šīs neskaidrības, jo šobrīd mēs. Uh, piedzīvojam tādu vēsturisku brīdi Eiropā. Ir virkne problēmu, un eh, te ir runa par to, vai mēs gribam, lai, lai būtu vairāk Eiropas vai mazāk Eiropas. Tāds ir 2020 stratēģijas mērķis, vai mēs turpmāk būsim vienotāki vai mazāk vienoti. Ir cilvēki, kas uzskata, ka mums vajadzētu sadarboties eh, darbā pie sociālajām un ekonomiskajām problēmām. Varbūt viņi uzvarēs, varbūt uzvarēs ekstrēmie nacionālisti. Uh, Kas to lai zina, kāda būs situācija pēc 40 gadiem? Vai mēs izrādīsim lielāku solidaritāti, vai uh, radīsim lielāku labklājību un sadalīsim to taisnīgi, vai arī atstāsim visu tirgus ziņā? Es nedomāju, ka tā ir noticis, eh, jo ir bijis, eh, tā teikt, par daudz Eiropas, par daudz regulējuma. Uh, Manuprāt, pie vainas bija tas, ka Eiropas bija par maz, ka bija nepietiekams sociālais taisnīgums, kas ir izraisījis šo situāciju. Es ceru, ka jūs pieturēsieties pie izglītības mērķiem, kas ir komisijas, bet ne padomas tekstā, un es arī ceru, ka jūs iesaistīsiet parlamentu un iedzīvotājus, lai šī stratēģija varētu kļūt par iedzīvotāju darba kārtību un nevis tirgu un dažādu spekulatoru darba kārtību. Šmitkungs, pusotra minūte. Grieķijas gadījums priekšsēdētāja kungs skar visus, pat tās valstis, kas neatrodas Eirozonā. Eiropai ir uh, nepieciešams uh, uh, rīkoties vienoti, mēs nedrīkstam būt sašķelti. Ir tiešām žēl, uh, komisāra kungs, ka šeit 11 valstis nepiedalās, uh, bet uh, mums ir kopīgs liktenis mums ir jāuzrauga stingrāk finanšu tirgi, ir nepieciešama stingra reglamentācija. Mēs liberāļi to konstatējam, bet, protams, šie pasākumi ir jāveic līdzsvaroti un koordinēti pasaules mērogā. Mums ir jābūt pietiekami agresīviem un uzstājīgiem, bet mēs nedrīkstam krist panikā, mums ir jāsaglabā vēsts prāts cik vien tas ir iespējams, un mēs nedrīkstam nodarīt kaitējumu tirgus funkcionēšanai. Uh, salīdzinot Eiropas Savienību ar PSRS, vai tad Tas, tas ir apvainojums visiem tiem, kas ir cietuši no padomju režīma, tiem miljoniem cilvēku, kas ir gājuši bojā. Es uzskatu, ka Blūmu kungam ir jāapvainojas visu to cilvēku priekšā, kurus viņš ir apvainojis. Paldies, es jums pilnībā piekrītu. Nākamais runātājs Bokrasa kungs, viena minūte. Kad Spānijas premjerministrs José Sabatero inaugurēja Spānijas prezidentūru Strasbūrā. Viņš teica runu par e, ES 2020, nevienā vārdā nepieminot, kāpēc. Pirmām kārtām izgāzās Lisabonas stratēģija. Es viņam uzdevu jautājumu, kā gan ir iespējams analizēt situāciju un izstrādāt jaunu stratēģiju, neanalizējot iepriekšējās stratēģijas kļūdas. Tagad man nav izvēles, man ir jāatkārto mans jautājums, jo jaunajā dokumentā nav teikts, kāpēc e, šī izgāšanās ir atgadījās. Lūdzu, garīgas kungs, ja jūs varat atbildēt uz mani jautājumu, kā gan tas ir iespējams izveidot jaunu mērķtiecīgu stratēģiju kopumu, neanalizējot Lisabonas stratēģijas kļūdas. Paldies! You, Bok Paldies, Bokrosa kungs. De Jonga kungam viena minūte. Voorzitter, ik daag de commissie en de raad uit vijf. Priekšsēdētāji, es pateicos komisijai un padomei, un viņi ir pieņēmuši lēmumu. Pirmam kartam es, es gribētu uh, pārunāt par uh, sociālo likumdošanu dalību valstīs uh, vai iedzīvotāji ir spējīgi lemt. Piemēram, Nīderlandes premjers ir eh, lēmis gadu desmitiem par to, kas notiks Nīderlandē, un te pašā laikā tiek runāts par to, ka ir vajadzīgas augstākas nodarbinātības kvotas, tas, protams, ir jauki, bet mēs nevēlamies, lai būtu vairāk nabadzīgu darba ņēmēju. Treškārt, eh, ir jārunā par oficiālajiem izdevumiem. Ja, ja tie kāpj par 5,8%. Ceturtkārt par sociālo iekšējo tirgu. Es gribētu jautāt, vai komisija un padome saprot par šī iekšējā tirgus sociālā dimensija problemātiku. Un eh, piektkārt, vai jūs pievēršat pietiekamu uzmanību nabadzības apkarošanai? Jūs runājat tikai par ekonomikas izaugsmi, bet eh, tā ir novedusi tik tālu, ka vadītāji ir eh, ieguvuši milzīgus pabalstus un bonusus, bet darba ņēmēji nav ieguvuši neko. Es gribētu, lai tas mainās. Bet Soto kundze. Jā, ja mēs paraugāmies uz problemātiku konstruktīvi, pirmām kārtām darba vietām ir jārēģē, jātīsta, jāuzrauga. Tāpēc mums ir jāpārtrauc šī eiropeiskā propaganda un uh, jāmeklē reāli veidi, kā risināt iedzīvotāju problēmas. Ir uh, jāatrod uh, līdzsvars starp apmācību un vietējās uzņēmējdarbības prasībām. Joprojām ir virkne cilvēku, kas apgalvo, ka uh, šīm eh, mazkvalificētajām profesijām ir tāda kā aizspriedumi nāk komplektā ar tām. Ir vajadzīga gan piekļuva darba tirgum, gan arī drošība, kas ir savietojama ar reālajām darba vajadzībām, un ir jāņem vērā arī cilvēki, kas zaudējuši darba vietas. Dalību valstīm ir politikas stratēģijas imigrācijas jomā. Uh, 3 miljoni bezdarbnieku, kāpēc mēs nevarētu padomāt par iespēju uz dažiem gadiem apturēt imigrāciju no trešajām valstīm? Tas ir vienīgais veids, kā mēs varētu pasargāt savus darba vietas un sociālās sistēmas. Paldies. Marinesko kungs, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Ilgtspējīgai ekonomiskai izaugsmē ir vajadzīgas lielas investīcijas un saskaņotība. Arī transporta nozarē. Transporta nozare veido 10% no Eiropas Savienības IKP un rada vairāk nekā 10 miljonus darba vietu. Es aicinu komisiju un padomi, definējot e ES 2020 stratēģiju, ņemt vērā arī aspektus, kas ir saistīti ar transporta jomu veicināt izpēti, inovācijas un attīstību, lai eh, panāktu tā devētā zaļā transporta posmu, kas atbilst Eiropas eh, CO2 samazināšanas mērķiem, un eh, tā, lai tiktu finansēti arī vidē draudzīgāk transporta veidi, inteliģentākas un viedākas transporta un satiksmes pārvaldes sistēmas. Ir vajadzīga labāka saskaņotība starp transporta infrastruktūrām, lai aizsargātu vidi un arī pasažieru drošību. Runājot par specifisko tēmu, ļaujiet man uzsvērt šādus aspektus. Mums vajadzētu pātrināt eh, vienoto debesu koncepcijas ieviešanu un arī domāt par dzelzceļu nozari. Mums vajadzētu uzlabot ceļu kvalitāti Eiropā un arī drošību uz ceļiem, jo īpaši vajadzētu uh, palielināt uh, jūras ceļu efektivitāti. Uh, un arī pilsētas mobilitāte būtu jāuzlabo. Komisijai vajadzētu domāt par visiem šiem mobilitātes aspektiem, jo mobilitātei būtu jābūt vienam no centrālajiem elementiem e ES 2020 stratēģijā. Saskaņot attīstību transporta jomā ir būtiski ilgspējīgai attīstībai un jaunu un stabilu darba vietu veidošanā. Podimātas kundze tālāk uz divām minūtēm lūdzu. Liels paldies priekšsēdētā. Pirmām kārtām, kā deputāti no Grieķijas, gribēju paust milzīgas skumjas par to, cik traģiski notikumi šobrīd norisinās manajā valstī. Tas noved pie tā, ka trīs cilvēki pat ir gājuši bojā. Viņi bija iesprostoti bankā tajā brīdī, kad ekstrēmisti uzsāk iejaukties mierīgajā demonstrācijā un banku aizdedzināja. Šie cilvēki gāja bojā. Es saprotu, ka Visa Eiropa un arī Eiropas plašaziņas līdzekļi skatās, vēro Grieķijas notikumus, un tieši tāpēc es gribētu lūgt cilvēkus uzņemties arī atbildību, izrādīt atbildību, sajūt, izrādīt solidaritāti, respektu pret cilvēkiem, kā cilvēks pret cilvēku. Jāsaka, šim Grieķiem šobrīd ir ļoti grūta situācija, un to saku tāpēc, ka domāju, ka Eiropas avīzes šobrīd un Eiropas galvaspilsētas jau rītdien uh, izmantos e, šos traģiskos notikumus, e, sakot, ka lūk, viņi vairs nav pārliecināti, vai Grieķija maz var īstenot visus šos sarežģītos lēmumus, ko tā pieņēma, lai izvairītos no bankrota, lai sakārtot savu tautsēmniecību. Jo pēc vienošanās svētdien dzirdējam tā to pašu veco stāstu, to pašu, ko jau dzirdam no 11. februāra. Ļoti daudz komentāru par to, kā lūk, šie pasākumi noteikti nebūs efektīvi, vienmēr dzirdam šaubas, ka vienmēr nāks, vajadzēs nāksies īstenot vēl kādu pārstruktūrēšanu, pastāv baumas, ka Grieķija pat izsāsies no eirozonas un, eirozonas un līdz ar to jāsaka, ka tirgus spekulanti vērsīsies arī pret eh, Spānijas un Portugāles obligācijām. Nu, kolēģi, tad, kad runājam par nākotni, kad runājam par Eiropu un 2020. gada stratēģiju, mans jautājums ir šāds, kas tad notiks nākotnē, ja katras valsts tautsēmniecība tik lielā mārā ir atkarīga no starptautiskā tirgus, trūkst pārskatāmības, atskaitīšanās spējas šai sistēmā, kredītreitinga aģentūras neuzņem seks par sevis izteiktajiem pārsteidzīgajiem reitingiem un lēmumiem. Uh, Un reizēm tie patiešām šie reitingi ir vienkārši nepareizi, kļūdaini, it īpaši attiecībā uz Eiropu un Eirozonas valstīm. Manesko kundze pusotra minūte. Lielas paldies priekšsādātāji. Iepriekšējo divu gadu laikā esam piedzīvojuši ļoti nopietnu ekonomikas krīzi visā pasaulē. Un tieši tāpēc mums vajadzētu centienus fokusēt uz konkurētspējas celšanu un uz piesardzīgas pāraudzības izveidi. Mūsu mērķiem jābūt reāliem. Un tāpēc mums tie jādefinē korelācijā ar nacionāliem dalību valstu mērķiem, kas savukārt tiek izmantu, izveidoti pamatojoties uz katras dalību valsts īpašajām vajadzībām. Eiropas Savienības mērķi ir jāsadala tālāk dalību valstu mērķos. Es pieprasīju papildus pasākums, piemēram, sankcijas dalību valstīm, kas neiz, nepiemēro 2020. gada stratēģiju, un savukārt motivāciju tām valstīm, kas to piemēro atbilstīgā kārtā. Tādā veidā nodrošināsim atbilstību šīs stratēģijas mērķiem, to sasniegšanu. Turklāt jādomā arī par kohēzijas politiku, kas šobrīd ir ārkārtīgi nozīmīga mērķa sasniegšanā. Jāizskata komisijas priekšlikums vēlreiz un jāpārliecinās, ka tur tiek iekļaut arī automātiskā struktūra fonda apturēšana deficīta gadījumā, eh, kas, manuprāt, ir ļoti nereāls mērķis. Tātad to mums vajadzētu izslēgt, mums vajadzētu mazināt šīs atšķirības starp dalību valstīm, nevis tās veicināt. Nākamais Vlasaka kungs uz vienu minūti. Paldies priekšsādātāji! Eiropas Savienība iedzīvotāju skaita ziņā ir lielākā ģeopolitiskā vienība pasaulē. Mūsu tautsēmniecība spēja attīstīties pateicoties novatorismam un eksportam bet tāpat laikā mums jābūt pazemīgiem, kad skatāmies uz ASV, Japānu, Ķīnu, Indiju un Brazīliju, īpaši, kad runājam par konkurētspēju. Un domāju, ka šai stratēģijai joprojām būtu jāpievērš uz ekonomisko izaugsmu un nodarbinātību, sociālajie jautājumi un klimatu pārmaiņas un to apkarošana nedrīkstētu mūs novērst eh, no šiem pamat mērķiem. Tajā pašā laikā mums jāsaprot, ka saprātīga izaugsme, ilgspējīga izaugsme dalību valstīs un reģionos, kā arī vietējās pašvaldībās, nebūs iespējama, ja nebūs atbilstīgas infrastruktūras Un te es runāju tieši par transporta infrastruktūru un vidas infrastruktūru. Eiropas Savienības 2020. gada stratēģijā nav pietiekami iekļaut šie jautājumi. Turklāt tur netiek arī atbalstīgi apskatīta nepieciešamība turpināt investīcijas infrastruktūrās tajās dalību valstīs un reģionos, kas šobrīd ir nepietiekami attīstītas. Paldies tālāk Higīnas kungs uz vienu minūtu, lūdzu. Eiropas komisija izstrādījusi šo priekšlikumu līdz 2020. gadam. Te ir paļāvība uz neoliberālistisku sistēmu. Respektīvi, tie ir tie paši faktori, kas lika pasaulē iekrist pašreizējā ekonomikas hausā un kas tik ļoti taču labi ilustrēja, kā komisija un Eiropadam ne, Eiropadam nespēja reaģēt uz šīm uh, spekulantu rīcībām un uz haizivīm finanšu tirgos. Uh, Lūk, tiek prasīts, lai nabadzīgie Grieķijas pensionāri un, un nabadzīgākie slāņi tagad apmierina šos finanšu tirgus eh, nesamierināmo apetīti. Un plašsaziņas līdzekļi apsaka, ka te esot kāds milzīgs lielāks spēks, bet tā nav. Tie visi, tie paši vien ir šie banku turētāji, tie ir, tie ir spekulanti, kas īpaši speciāli rada šaubas par Grieķijas finansiālo pastāvību. Un mums. Un, ga, un galu galā šī cīņa no Grieķijas iedzīvotāju puses mums ir jāatbalsta. Nedrīkstam paļauties uz komisijas augļiem, kas tikai augst pēc asinīm. Nedrīkstam palīdzēt šīm bankām. Nē, mums ir jāpalīdz streikiem, mums ir jāpalīdz Grieķijas iedzīvotājiem tā, lai mēs veidotu demokrātisku sociālismu, lai būtu cilvēciska sabiedrība, kas veidotos laikā līdz 2020. gadam. Tālāk Paškas kungs uz minūti, lūdzu. odbytu aj v tých sa v úvode priznalo. Grūti nepamanīt priekšstādātāja kungs līdzību ar bijušā austrumu bloka piecgadu plāniem, ja mēs palasām mūsu priekšā esošos dokumentus. Tie nekad netika izpildīti, vienmēr tika izvirzīti tālajoši mērķi un cilvēkiem centās iestāstīt, ka viss izdosies, bet nekas neizdevās. Uh, Uh, katra stratēģija uh, izgāzās un ekonomika dzīv, grīm arvien dziļākā krīzē, jo tika ignorēti ekonomikas darbības pamatnoteikumi. Uh, Ķīnā ir izglītoti cilvēki, viņiem ir lielāks uh, ekonomiskais potenciāls, bet uh, Eiropas komisija tikai veido jaunus birojus uh, ierēģiem un cilvēki, kur varētu uh, būt radoši dažādos ekonomikas uh, sektoros, tikai izšķērdē valsts naudu un uh, smērē papīrus. Uh, lai mēs tiešām gūtu panākumus, mums ir jāvienkāršo noteikumi, jāvienkāršo uh, uzņēmēja darbības vides noteikumi, jāmazina administratīvais sloks, jādod iespēju cilvēkiem būt neatkarīgiem, radošiem un uzņēmīgiem. Karas kungam vārds. Priekšsādātāji, dāmas un kungi, vienotā Eiropa politiskā un ideāla vienība, ilgstoša izaugsme, ilgstoša nodarbinātība, inovācijas, sociālo problēmu risināšana, ilgsto, ilg, ilgspējīga konkurence. Tādi ir mūsu mērķi. E ES 2020 tas nav mūsu mērķis, tam ir jābūt tikai instrumentam, lai sasniegtu šos mērķus. E, tām ir jānoved pie jauna veida funkcionēšanas uh, Eiropa 2020 eh, nedrīkst pievērsties eh, neīstenojamajiem principiem nākotnē un, eh, un, un, un galu galā Eiropai 2020 ir jāpievēršas konkrētiem finansējamiem ilgtspējīgiem instrumentiem, kā atbildēji krīzei, un te ir jāmotivē pārbaudāmi un arī sankcionējami Eiropas līmeņa projekti. ES 2020 stratēģijā ir jāparedz e, konkrētas iespējas projektiem izaugsmēji, izpētēji, ilgtspējīgai nodarbinātībai. Mums ir vajadzīgs e, liels grūdienis, kas veicinātu izaugsmi visās dalību valstīs un arī Eiropas Savienībā, lai mēs varētu uh, veidot savus nākotnes plānus un arī zināt, kam ir vajadzīgs finansējums, kam tad ir vajadzīga nauda. Mums ir vajadzīga e ES 2020 stratēģija lielākai skaidrībai par to, kā veidot dalību valstu budžetus, arī enerģētikas jomā, inovācijās, sociāla politikā. Ir, ir, ir jāatbalsta Olī Rēna pasākumi. E ES 2020 ir jāpliecina kopīgā politiskā aina, un te ir jābūt mūsu atbildēji nacionālismam, egoismam un protekcionismam, kas tikai pieaug. Izveidosim labu iekšējo tirgu un pievērsīsimies spēcīgas ekonomiskās zonas, zonas veidošanai un arī uzticamas politiskās apvienības veidošanai. Tas nebūs maz. Paldies! Kaferātī kungs, divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Godīgi sakot, paraugoties uz šo jūnija samita programmu, es jūtos apmulsis, es neredzu tur neko jaunu, tādu, kas varētu labot eh, pavasara padomas problēmas. Uh, Jau tagad tur redzamie ieteikumi liek vilties, jo tur trūkst kritiskās analīzes par uh, Lisabonas uh, stratēģijas problēmām un ierobežojumiem. Uh, programma nepievēršas arī īstenošanas trūkumiem. Un vēl bez krīzes izraisītajām problēmām ir, ir virkne vispārīgo tematu, kas nav loģiski savstarpēji saistīti. Uh, Ļoti iespējams, ka nodoms šeit ir bijis labs tā pamatā, taču tie nav labi definēti, tie nav specifiski, konkrēti. Eiropai ir jābūt konkurētspējīgai un augošai sistēmai, te ir jābūt sociālai saskaņotībai, tā ir prioritāte, kas ir būtiska sociālajai konkurētspējai, bez kohēzijas. Neviena valsts, nerunāsim nemaz par eh, pārnacionālām struktūrām, neviena valsts nebūs konkurētspējīga. spējīga būs konflikti, kas liks zaudēt konkurētspēju. Un tad mums jāparaugās uz inovāciju jomu. Inovācijas nav tikai vārds, inovācijas ietver specifiskus mērķus, kuru mums nav. Mums nav nekādu konkrētu mērķu, kvantificējumu mērķu, tostarp arī ražošanā. Cik īsti ražojumu mēs vēlamies? labi, mums ir pakalpojumi un preces, iedzīvotājiem būtu jābūt spējīgiem piedalīties šajā procesā un saņemt preces un pakalpojumus, jo pretējā gadījumā nebūs iespējas konkurētspējai. Vēl viena lieta, kas nav tikusi pieminēta - tālajoši mērķi ir īstenojami, ja pastāv politiskā integrācija. Neviens par to vēl nav runājis, bet mm, dalību valstis ir nonākušas tādā kā mm, pēdējā vietā šeit. Paldies eh, Streičikam, viena minūte. Priekšsēdētāja kungs komisāri. Es eh, pats nāku no valsts, kas līdz, eh, līdz laikam, kad man bija 28, 29 gadi, bija balstīta uz centralizētas plānošanas sistēmu. Dzīve notika atbilstoši piecgadēm, bija viena piecgada pēc otras. Uh, jo neviena piecgada nekad netika izpildīta. Atvainojiet, ja es esmu tā pārlieku emocionāls attiecībā uz šo centralizēto plānošanu. Te mēs runājam par Eiropas ideālo ainu 2020 stratēģijas ietvaros. Protams, ka debata ir interesanta, bet tā aizēno pašlaik notiekošo Grieķijā un visā Eirozonā. Es vēroju ļoti uzmanīgi debati kamerā Un eh, es eh, dzirdēju aicinājumus pēc lielākas Eiropas klātbūtnes, lielākas centralizācijas, eh, spēcīgākas plānošanas, bet šobrīd man šķiet, mums patiesībā vajadzētu mazāku centralizāciju un lielāku ticību tirgumu, lielāku tirgus spēku pārstāvību, spēcīgākus tirgus mehānismus, jo Viss, kas šobrīd notiek Eiropas Savienībā, Eirozonā un arī ārpus tās, tostarp arī ASV un citās pasaules valstīs, tas viss liecina par valsts iejaukšanās kļūdām. Paldies, eh, senjora Del Castillo, divas minūtes. Priekšsēdētāji, paldies! Vairāki kolēģi izteikušies un pauduši bāžas, eh, jautājums par to, kāpēc Lisabonas stratēģija izgāzusies. Varbūt mums vajadzētu vispirms analizēt patiešām, kāpēc šī kļūme notika, pirms mēs dodamies tālāk. Runājot par Lisabonas darba kārtību, man šķiet, ka tā bija tikai tukša ikona, kas bija iekļauta tādā kā burbulī, tā netika īstenota praktiski. Uh, Un sanāca tā, ka no vienas puses mums bija mūsu teoretiskie mērķi, Lisabonas stratēģija, bet no otras puses praksē mēs neīstenojām neko no tā, kas bija paredzēts. Un pamatojoties uz šo pieredzi, e ES 2020 stratēģija būs veiksmīga tikai tad, ja būs eh, spēcīgs atbalsts no visām Eiropas politiskajām institūcijām un dalību valstu politiskajām institūcijām arī. Ir vajadzīga absolūta apņemšanās šajā jomā, un ir vajadzīga apņemšanās arī izvērtēt situāciju. Mums ir vajadzīga informācija un ir jābūt kapacitātei veikt vajadzīgās izmaiņas gadījumos, ja rodas problēmas, lai nenotiek tā, ka stratēģijas vairs nedarbojas. Mēs visi piekrītam tam, ka šim projektam ir vajadzīgi manis jau pieminētie instrumenti, jo pretējā gadījumā situācija būs tāda pati kā Lisabonas darba kārtības gadījumā. Lainēn kungs, divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji. Lisabonas stratēģija paredzēja konkurētspēju un arī uh, ekonomisku stratēģiju, kas uh, zināmā mērā ir uh, izgāzusies. Mēs uh, priecājamies, ka ES 2020 stratēģija ir paredzēta ilgtspēja, tas ir pareizais ceļš, un tā mēs varam arī panākt labāku līdzsvaru starp ekonomikas, sociālo un ekoloģisko attīstību un vajadzībām. Ilgtspēja, protams, ir tāds vispārīgs eh, jēdziens, kas varbūt eh, iz, var izpausties kā tukši vārdi, tāpēc mums vajag to konkretizēt. Manuprāt, komisijas dokumenti ir pārāk vispārīgi. Uh, jo īpaši attiecībā uz to, kā to visu praksē interesēt. Jā, efektīva Eiropa ir vajadzīga, mums ir maz enerģijas, mums ir maz izēvielu, taču trūkst mērķu un trūkst instrumentu, proti kā mēs varētu veicināt šo efektivitāti arī ražošanā un patēriņā. Un tāpēc es ceru, ka līdz jūnijam taps kaut kas konkrētāks un mēs zināsim, kas tad īsti katram ir jādara, kas jādara komisijai, parlamentam un dalību valstīm un tika aizmirsta viena lieta, proti vīdes resursi šajā Eiropā, kurai trūkst resursu. Arī gaiss, ūdens, tie visi ir resursi. Un eh, es labprāt saņēmu to arī uh, tādas idejas, ko tad mums šeit vajadzētu darīt, ir cietusi arī bioloģiskā daudzveidība. Un uh, arī 2020 stratēģijā tā ir jāparedz. Klimata aizsardzība ir aktuāla problēma. Mums ir uh, jāpanāk uh, 20-30% uh, samazinājums uh, emisiju jomā un arī citi mērķi, kuriem ir jākļūt saistošie. Paldies, Petrovskī kungs! Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Es 2020 stratēģija ir ideoloģiska pēc būtības, mērķi, protams, ir cēli, proti sekmēt Uh, lielāku izglītības kvalitāti, lai uh, augstskolu beidzēji veltītu savus uh, pūliņus inovācijām, taču, diemžēl, nav sankciju, nav sodu valstīm, kas neiekļaujas šajos mērķos. Mēs taču nevaram iedomāties, ka stratēģijas autori nebūtu pamanījuši šo lielo krīzi Grieķijā un droši iespējams arī turpmāk Spānijā, Portugālē, kas var draudēt ar Eirozonas un ES sabrukumu. Šādā kritiskā brīdī ES vēsturē tiek runāts par siltumnīca efekta gāzu emisiju samazināšanu par 30%, kas uh, apdraudēs centrālās un austrum Eiropas ekonomikas, uh, tostarp arī Polijas ekonomiku. Arī kohēzijas politikai draud briesmas. 2020 stratēģija ir utopisks, sociālistisks projekts, un es ceru, ka tas nenodarīs lielāku kaitējumu, pirms tas dosies tādu pašu ceļu kā Lisabonas stratēģija. Paldies! Lai stratēģija būtu efektīva, ir e, jābūt e, saiknai starp šo stratēģiju un pieejamajiem politiskajiem rīkiem. Un e, es uh, Redzu šādas iespējas šeit. Pirmkārt, ir svarīgs iekšējā tirgus regulējums, tas veicinās eh, konkurenci un dinamiku, un eh, ir jāņem vērā arī sociālie mērķi, kur pamatā ir ekonomiskā integrācija, un es gribētu šeit atbalstīt jau Harbor kunga teikto. Otrakārt ir runa par kapitāla investīcijām transporta, enerģētikas un citās infrastruktūrās. Ir vajadzīgi kas kapitāla investīcijas vēl nebijušā līmenī. Ir jāmobilizē gan privātais, gan valsts finansējums, tostarp arī valsts privātās partnerības ir jāveicina, un Eiropas finanšu institūcijas ir jānostiprina, lai tās varētu pārvarēt eh, barjeras, ko veido deficīti un iztrūkumi dalību valstu budžetos. Un vēl ir jārunā par oficiāliem valsts izdevumiem Eiropas budžetos. Uh, ES budžeta izdevumu pamatā ir jābūt integrētai pieejai attīstības jomā, kas ir jāapvieno ar finanšu instrumentiem un ir jāsekmē arī mūsu ekonomikas atvēršanos eh, globālai konkurencei. Vēl ir jārunā par dalību valstu budžeta izdevumu saskaņošanu, lai būtu atvērtas koordinācijas metodas. Tomēr kaut arī šeit eh, varētu būt uzlabojumi mēs, eh, mēs, mēs varētu arī veicināt e ES 2020 stratēģijas īstenošanu, tāpēc arī tas būtu noderīgi. Ir jākoncentrējas uz jomām, kur var veidoties Eiropas Savienības pievienotās vērtības, nekaitējot konkurencei, un politikas instrumentiem ir jāgarantē, ka izaugsmes modelis, kur pamatā ir eh, nacionālās eh, izaugsmes stratēģijas, uh, arī tiks ņemts vērā. Un e ES 2020 ir jākļūst par izaugsmas un nodarbinātības stratēģiju, jo citu iespēju nav. Paldies, Arif kungs. Priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi, finanšu, ekonomikas un sociālā krīze, ko mēs piedzīvojam, ir līdz šim nebijusi šeit. Eh, mēs piedzīvojam milzīgas ekonomiskās un sociālās grūtības, un eh, Grieķija šeit ir ļoti spilgts piemērs. Pieauga bezdarbs katru dienu, un eh, šis pieaugums nebeidzas. Ir jārīkojas ātri un koordinēti, lai, mm, un ir nepieciešams arī jauns attīstības modelis, lai pārvarētu krīzi. Uh, ir eh, šai stratēģijai 2020 būtu bijis jāņem vērā tas, ko no mums gaida pilsoņi, bet diemžēl tā tas nav noticis. Eiropa padomas eh, pagājušā eh, šā gada martā izvirzītie mērķi diemžēl nav pietiekami tālējoši, bet tas arī nav pārsteidzoši. Visur padome un komisija un komisāri nespēja uh, Eh, rīkoties, viņi tikai lielās ar saskaņotu politiku, bet dzīvē tas tā nenotiek. Ekonomikas, sociālā, pētniecības politika un citas politikas ir jāvērš uz eh, ilgtspējīgu attīstību, bet, diemžēl, eh, neviens nevēlas atteikties no liberālajām dogmām būtu jācīnās pret nabadzību, jādomā par uzplaukumu, bet uh, politisku mērķu dēļ tiek izvirzīti citi mērķi - samazināt uh, algas, veicināt uh, sociālo dempingu un, un uh, uh dola, delokalizāciju un ir pārāk smagas sociālās sekas visai šādai uh, attīstībai Eh, ir jāatsakās no e egoisma dalību valstu līmenī un jāveido Eiropa, kura būtu solidāra, kas domātu ne tikai par saviem pilsoņiem, bet par visu, eh, visas pasaules attīstību un par tādu mērķi iestājas socialistu un demokrātu grupa. Zeberkungs, divas minūtes. Uh, paldies! Uh, Tas, eh, tas ir drosmīgi komentēt eh, pa labi un pa kreisi dažādus eh, viedokļus. Un, un, un, protams, ja ieklausās tajā, kas šeit tiek runāts, es 2020 stratēģijas salīdzinājums ar komunistisku piecgadas plānu, te bezmaz vai ir jālūdz šiem cilvēkiem palasīt vēsturi un pastudēt atšķirības. Uh, Un, eh, ja tiek eh, dzirdēts, ka šie, šie, šie kreisie mm, arī izsakās šādi, proti, ka, un, un tiek runāts par eh, ka, to, ka Eiropa atgriežas komunistiskajos laikos, kas ir komunisms, mēs visi zinām. Mēs varam gribēt daudz, bet beigu beigās runa ir par to, ka mūsu iedzīvotājiem ir jādod iespēja dzīvot labklājībā, kur viņi var baudīt uh, pārticību un labu izglītību, tas ir vajadzīgs. Un uh, pārdomājot uh, šo sistēmu, ir uh, jāanalizē, kā rezultātus labāk izmantot. Te runa ir par plānošanu. Katra ģimene, katra kopiena pārdomā to, kas jādara ar tai pieejamajiem resursiem, un ir svarīgi to darīt. Visu beidzot, te ir runa par tirgus, par, par ekonomiku ar robežām. Tā nav neierobežota, un ir arī termiņi. Un Eiropas līmenī mums ir jāapsver, kā šo ekonomiku Eiropas līmenī mēs varam organizēt. Rīkoties tikai atbilstoši nacionālajām robežām, tas nav panākuma ceļš. Uh, Un mums ir jādomā, kā mēs Eiropas uh, ekonomiku varam veidot tā, lai tā domātu par iedzīvotājiem, nevis par kaut kādu abstraktu konkurētspēju, bet eh, drīzāk par eh, cilvēku labumu. Un daudzi kolēģi, protams, ir izteikušies detalizētāk. Uh, Es izteicos te tā vispārīgāk, bet mums ir eh, pirmām kārtām jāpadomā, ko mēs gribam teikt un jāpalasa vēsture. Paldies, Tikau kundze, nākamā runātāja. Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Šodien eh, bezdarbs ir Eiropas Savienībā sasniedzis 10% un jauniešu vidū šis rādītājs ir 20%. 1. maijā eh, darba svētki Uh, bija skumja diena, jo ir 23 miljoni bezdarbnieku Eiropas Savienībā. Mums ir jāsniedz eh, jauniešiem tāda izglītība un tādas uh, iemaņas, kas nodrošinātu iespēju atrast darbu. Mums Eiropai ir jāno, jāspēj sev nodrošināt ar pārtiku un biodegvielu un arī transporta infrastruktūru infrastruktūras attīstība ir svarīga. Mēs šobrīd pārskatām ten projektu uh, sarakstu un mums ir jāmodernizē ceļu struktūra, ostas un lidostas un jādomā arī par pilsētu transporta attīstību. Uh, Eiropai ir jāinvestē prioritāru transportu struktūru attīstību Austrum Eiropā, jo tikai tad mēs varam nodrošināt efektīvu iekšējā tirgus darbību. Uh, šo projektu īstenošanai ir nepieciešams ieguldīt ievērojams resursus, bet tas arī dos uh, ienākumus budžetām uh, ar nodokļu palīdzību, radīs darba vietas un ekonomikas attīstību. Tāpat ir jāiegulda enerģētikā, energoefektivitātē un jāatjaunīgos energoavotos. Tas palīdzēs samazināt Eiropas Savienības energētisko atkarību un radīs 2,7 miljonus jaunu darbu līdz 2000. 30. gadam. Mēs redzam, ka 150 miljoni eiro no ekonomikas attīstības dzīvināšanas plāna nav iztērēti. Mums ir jādomā tāpat par ilgtspējīgu ekonomikas eh, rūpniecības attīstību Eiropas Savienībā. Es gribētu jautāt, vai komisija un padome varētu radīt līdzīgu instrumentu kā globalizācijas adaptācijas fondu, lai nodrošinātu to darba vietu atgūšanu, kas tik zaudēts krīzes laikā. Gerikundze. Jā, paldies, kolēģi. Es domāju, mēs visi zinām, ka mūsu priekšā ir liels uzdevums, mums te ir stratēģija, kas ir jāizstrādā Eiropas Savienībā un dalību valstīs, kas eh, varbūt eh, sagatavo mūs eh, krīzes izraisītajām problēmām, un te pašā laikā liek mums piestrādāt arī pie konkurētspējas. Tas nozīmē arī to, ka Mēs eh, mēģināsim panākt arī īstermiņā labākus, labāku dzīves līmeni mūsu iedzīvotājiem. Šeit es gribētu runāt par diviem no principiem, kas tika pieminēties 2020 stratēģijas eh, kontekstā. Pirmkārt, jau runājot par šiem kvantificējumajiem mērķiem, mums ir jābūt realistiskiem un pragmatiskiem, un arī ir jāredz, jāsaskata atšķirības un jāņem vērā atšķirības, kas pastāv atšķirīgās dalību valstīs. Nabadzība Bulgārijā un apvienotajā karalistē ir divas dažādas lietas, atšķiras arī izglītības sistēma. Un jautājums ir par to, vai patiešām visur akad akadēmisko, akadēmiskajā virzībā aizgājušo cilvēku skaits ir jāpalielina par 40%. Um, mana otrā piezīme. Šī stratēģija ir jāvirz arī uz konverģences stiprināšanu, ir jāstiprina jomas, kas eh, darbojas kā Eiropas ekonomikas dzinēji. Mēs nedrīkstam aizmirst arī to, ka pastāv lielas attīstības atšķirības 27 dalību valstu vidū, un mums ir jākoncentrējas ļoti precīzi uz šīm atšķirībām. Bez iekšējas kohēzijas nevar pastāvēt arī ārēja konkurētspēja. spēja reģioni, kuros attīstība ir aizkavējusies, arī ir eh, jāņem vērā, viņiem ir vajadzīgi jauni tirgi, pieprasījuma uzlabojums, jauns inovāciju potenciāls, un šiem reģioniem ir jāveido ietvars, eh, lai viņi paši varētu gūt labumu no iekšējā tirgus, tad viņi varētu kļūt patstāvīgi un eh, arī konkurēt spējīgi. Es ceru, ka mēs radīsim vietu šai jaunajai stratēģijai. Paldies! Morkunaite Mikuleniene divas minūtes. Šiandien kalbame apie tai, kokiu Europos Sąjungu. Pateicos priekšsēdētāji. Šodien tagad mēs runājam par Eiropas Savienības attīstību desmit gadu termiņā. Mūsdienās bezdarbs, tostarp jauniešu vidū, ir liela problēma Eiropas Savienībā. Un bieži vien mums nākas aprakstīt šos jauniešus kā mūsdienu zudušo paudzi. Un uh, Es atbalstu mm, šeit pieminētos eh, izglītības sistēmas un citus elementus, taču, diemžēl, mēs bieži runājam par šīm lietām atsevišķi, bet neieraugām kopējo ainu. Mm, diemžēl, runājot par e ES 2020 stratēģiju, uh, Mm, es baidos, ka tā paliks eh, vien retorikas līmenī, ja mēs neuzklausīsim jauniešus, jaunos cilvēkus, kam būs jāīsteno stratēģija. ES 2020 stratēģijai vajadzētu būt ekonomikas un ekoloģijas sinerģijai apvienojumam, lai viņi varētu, lai jaunieši varētu pielietot savas spējas, veidojot Eiropas nākotni. Mm, es arī vēlētos nākt klajā ar priekšlikumiem. Pirmkārt, atbalstīsim tā dēvēto zaļo darba vietu izveidi. Uh, Proti raudzīsimies pēc labākiem veidiem uzņēmumu atbalstam, kuri nodrošina vidē draudzīgu nodarbinātību lauksaimniecībā, transportā vai pakalpojumu nozarē. Otrakārt pievērsīsim lielāku uzmanību vidas aizsardzībai un eh, arī informētības palielināšanai vidas jomā. Un šie abi pasākumi piesaistīs vairāk jauniešu modernās vidē draudzīgās ekonomikas veidošanai. Es labprāt dzirdētu mazāk skeptiskuma un uh, salīdzinājumu. Es gribētu dzirdēt vairāk apņēmības un optimisma. Paldies! Paldies! Tagad pāriem pie brīvā mikrofona procedūras. 19 deputāti pieteikušies uzstāties, bet, nu, diemžēl nevarēsim visiem dot vārdu. Bet, nu, esiet lūdzu iecietīgi, tik daudz laika mums nav. Vispirms Luhankungs uz vienu minūti. Un lūdzu ievērojiet strikti uzstāšanās laiku. Paldies priekšsādātāji, godātie kolēģi. Esmu pārliecināts, ka Eiropas 2020. gada stratēģija būs spēcīgāka, novatoriskāka. Domāju, ka esam tikuši pāri krīzē, mums ir milzīgs potenciāls attiecībā uz novatorismu, uz darba spēku kas, un resursiem, kas ir tieši šai jomā, un tāpēc augstu vērtēju komisijas centienus. Bet tomēr gribēju pieminēt arī kohēzijas politiku un gribēju paust arī savu neapmierinātību ar to faktu, ka ceļš uz Lisabonas rīcības plānu izpildus šķiet ir mainījies. Sociālā un lokālā kohēzija ir iesaistīta arī ar citiem elementiem, ar citiem mērķiem, nekā tikai tiem, kas šeit minēt. Mūsu pilsoņi saka, ka viņiem joprojām vajadzīgs investīcijas gan infrastruktūrās, gan piekļuvē pakalpojumiem, gan arī attiestībā visās citās jomās. Un tieši tāpēc 2007. no 2013. gadam konstatējām, cik ļoti svarīga ir infrastruktūra un centāmies, centāmies atbalstīt ekonomisko konkurētu spēju. Pastāv milzīga savstarpēja atkarības starp tautsamniecībām. Tas jāņem vērā. Paldies, turpin priekšādātājs. Nākamā raptī kundze. Paldies, priekšādātāji. gribētu paust līdzjūtību. To trīs grieķu tuviniekiem, kas gāja bo, bojā bankā, kas tika aitadzināti Atēnās. Man ir ārkārtīgi žēl, ka Barozo kungs nepieminē ne ar vārdu šo traģisko notikumu un nepauda līdzjūtību. Es ceru, ka Rēna kungs to izdarīs vēlāk. Otrā lieta, ko gribēju teikt, ir komisija nepieciešams darboties ātrāk. Jo, ja mēs turpināsim, ja jūs turpināsiet kavēt, palēlināt visu šos pasākumus, piemēram, risinot Grieķijas krīzi, tad galu galā 2020. gada mērķi tiks apdraudēti, jo šie mērķi ir atkarīgi no 2010. gada mērķiem. Arī nabadzības apkarošanas mērķi tālāk izrietēs no šobrīd sasniegtiem mērķiem, un Grieķija nevarēs dot savu ieguldījumu, ja šo krīzi nepalīdzēsiet risināt. Jūsu pienākums ir Grieķijai palīdzēt jo citādi šie 40% likme, e, respektīvi iedzīvotāji, ar kuriem ir jāpabeidz universitāti, viņi nekādā gadījumā nevarēs atrast darbu, viņi paliks par bezdarbniekiem. Nākamais runātājs. Barozo kungs runāja par par Eiropas 2020. E, gada stratēģiju, kas mums, protams, ir jārisina uz priekšu. Bet redzam, ka situācija tomēr nevirzās uz priekšu. Aicinājām arī Spānijas prezidentūru rīkoties. Labi, ka viņi ir klāt šeit, un paldies, ka viņi palika līdz debašu pašam noslēgumam, bet viens no galvenajiem punktiem par rīcību, kam būtu jānotiek līdz 2020. gadam, ir tas, ka jānodrošina ilgspējīga attīstība, lai tā varētu nodrošināt šo vidē draudzīgo darba vietu potenciālu Te ir vajadzīga ļoti pamatīga iniciatīva šāda veida darba vietu veidošanai. Un man šeit jāsaka, ka jāpatur vērā arī pašreiz notiekošās pārmaiņas, jāskatās arī uz darba ļaušu tiesībām. Šī procesa laikā jāizstrādā iniciatīva, kas ļautu tālāk eh, veicināt arodu apmācību, izglītību kopumā. Un domāju, ka pie šī jautājuma ir jāstrādā tālāk un domāju, ka to vajadzētu veidot par padomus iniciatīvu šogad. Nākamais runātājs. Paldies, priekšsādātāji! Apspriežam 2020. gada stratēģiju, kas, protams, būs iestāsies pēc 20 gadiem. Un tas, man jāsaka, ar ļoti lielām skumjām uzzināja par šīm trim bojāgājušajām Grieķijām un gribu pilnīgi noteikti izteikt līdzjūtību šo cilvēku tuviniekiem un tomēr tāpat laikā es jau brīdināju jūs par to, ka iestāsies neri, ne, nemieru un to, ka būs nemieru arī Eirozonā kopumā. Es domāju, ir pienācis brīdis, lai šis parlaments, komisija un padomu beidzot pastītos patiesībās visu un redzētu, ka Eirozona ir kļūdaina, kļūmju pilna un nevar šādā veidā gaidīt, kamēr krīze pāries uz Spāniju, Portugālu un tā tālāk. Mums ir jāskatās situācija jāsīs jau šobrīd un jāatzīst, ka ir izdarīts kļūdas veidojot eirozonu. Paldies, saka priekšsādātājs Boris Kungs. Paldies, priekšsādātāji! Eiropas tautsēmniecība joprojām ir viena no visspēcīgākajām tautsēmniecībām, un tomēr šāda zelta zeme nevar pastāvēt mūžīgi. Krīze Grieķijā ir parādījusi, kādas kļūmes, kāda trūkuma piemīt mūsu tautsēmniecībai, un mums jāgūst mācību no šīs krīzes. Mums jābūt ambicioziem, apņēmīgiem, striktiem, tad, kad īstenosim Lisabonas stratēģijas pēctaci. Mums jāpārliecinās. Mm ka nākotnē iedzīvotāji var saņemt līdzīgu vienādu līmeņu dzīves standartus, ka varam to viņiem nodrošināt. Es nezinu, vai, mē, vai mērķi augstākās izglītības jomā mums ko palīdzēs, ja uh, e, 30% no iedzīvotājiem vispār nav nekādas kvalifikācijas. Es domāju, ka mums jārīkojas strauji un tas jādara visām iestādēm kopumā. Paldies, saka priekšādātājs. Beņovs kundze. Paldies, priekšādātāji. Tiešām apkaunojoši, ka komisijas priekšādātājs nepalika līdz šo debašu beigām. Es saprotu, ka viņam ir svarīgas lietas darāms, bet es būtu domājis, ka Eiropas 2020. gada stratēģija tomēr ir viens no svarīgākiem strateģiskākajiem materiāliem, par ko šobrīd norisinās apspriedz. Es tiešām nevar iedomāties, kas varētu būt svarīgāks par to. Un, diemžēl, Eiropas 2020. gada stratēģija tādā formā, ka tā ir mūsu priekšā šobrīd, parlamentā netika viss sagaidīt ar atplastām rokām. Situācija Eiropā šobrīd ir sarežģīta, dokuments tika sagatavots ņem, e, pašreizējās, nu, ļaunākās krīzes kontekstā, ko vien Eiropa vispār atceras. Šai stratēģijai jāpalīdz aizsargāt tās grupas, kas riskam visvairāk pakļauts. Iedzīvotāji dzīvoši sarešķos grūtos apstākļos jau iepriekš, un viņus nevar vainot par šo krāzi, krīzi, bet tagad, lūk, sarež... viņiem grūtības ir vēl lielākas, vēl sāsinātākas. Mums jāpārliecinās, ka cīņa pret nabadzību un sociālo atstumtību kļūst par vienu no galvenajiem elementiem šajā stratēģijā un nevis tikai viens no blakus uh, elementiem. Un tālāk beidzot Morvais kundzei vārds. Paldies priekšsēdētājs. Eiropas nākotnes stratēģija orientējas uz divām vērtībām, uz diviem vērtību kompleksiem, kas, eh, kas ir diezgan eh, sarežģīti un nav savstarpēji savietojami. Mums ir jālemj vai nu par vienu vai par otru. Mm, ir runa par eh, konkurētspēju, par globalizāciju vienā kompleksā un otrā kompleksā runa par ilgtspēju. Uh, Mēs zinām, ka globalizācijas eh, veicināšana ir ļoti negatīvi ietekmējusi vidi. Te nav runas ne par kādu ilgtspēju. Mēs varam runāt eh, par mazajām vērtībām, sociālo jomu, mazajiem vidējiem uzņēmumiem, kas nav spējuši izturēt eh, lielo konkurenci. Šie cilvēki faktiski izkrita no konkurences, viņi kļuva nabadzīgi Un e, mūsuprāt, e, tas tā nedrīkst notikt mūsu sociālās ilgtspējas izpratnē. Un, manuprāt, mums ir jāizvēlas ilgtspēja. Paldies, saka priekšsādātājs, un tālāk došu vārdu padomus pārstāvēm Lopezam Garīgo. Lūdzu, jūs varēsiet atbildēt uz dažiem no tiem jautājumiem, ko uzdev deputāti. Lielas paldies, priekšsādātāji! Iesākumā gribētu atbildēt uz šo pavisam tieši uzdoto jautājumu ko uzdeva Patras kungs. Koferātī kungs arī pieminēja šo pašu jautājumu, viņš gan šobrīd vairs nav zālē, tā šķiet, un Kalstīļo dervēras arī runāja par to. Ļoti daudzi izteicās par to, kāpēc Lisabonas stratēģija izgāzās, kāpēc tā bija tik neveiksmīga. Nu, tas ir tas tiesai, tiešais jautājums, ko uzdeva Bāgaškungs. Nu, es gribētu teikt, ka ir vairāk iemeslu šai neveiksmēji, un būtu pārlieku augstprātīgi no manas puses varbūt šos iemeslus vienkāršot, bet, ja nu man būtu jāizvēlas viens no šiem iemesliem, tad es teiktu, ka stratēģija bija neveiksmīga, neveik, bija neveiksmīga tāpēc, un tas vislabāk izskaidro šo situāciju, tāpēc, ka Eiropas Savienība pieņēma gan vienotu tirgus aktu, vienotu valūtu, bet tāpat laikā nespēr nepieciešamos papildus soļus. Maastrichtas līgumā bija runāts par ekonomisko monetāro savienību. Mēs izveidojam gan monetāro savienību, bet ekonomiskās savienības mums nav. Tādas faktiski nepastāv, un tieši tāpēc Eiropas Savienības 2020. gada stratēģija iezīmēs jaunu ēru Eiropas Savienībā, respektīvi ekonomiskās savien, savienības ēru. Un tas jāpaturprātā. Ļoti būtiska daļa savukārt no šādas ekonomiskās savienības būs stratēģija nodarbinātības veicināšanai, darba vietu izveidēji, un tāpēc arī šīs debats šeit norisinās. Es debats tiešām uh, uzskatu par ļoti interesantām šai parlamentā. Uh, es uzskatu, ka pastāv jaunas dimensijas šai jaunajā 2020. gada stratēģijā, kas nepastāvēja, kas nebija iekļauts Lisabonas stratēģijā, vai vismaz uzsver nebija lūgt pareizā veidā gan par sociālo dimensiju, te runāja, gan par tehnoloģiskiem jautājumiem. Un te var atsaukties uz to, ko Arifa kungs teica. Nu, un arī klimata pārmaiņas, protams, ir vēl viens būtisks jautājums - cīņa pret šīm klimata pārmaiņām. Pilnībā piekrīt tam, ko Šrēder kungs teica. Un tomēr šāda veida stratē, ar šādu veidu stratēģiju vien nepietiks ekonomiskajai savienībai, un tāpēc Hārmas kundzei, kura gan vairs nav šeit zālē, teikšu, ka tieši tā ar to nepietiek, ir vajadzīgs kas vairāk. Reina kungs pēc brīža jums pastāstīs, uh, par to, ko viņš jau dara lietas labā, cenšoties koordinēt ekonomisko politiku, nodarbinātības politiku un sociālo politiku. Tas ir nepieciešams. Un tas, jāsaka, līdz šim Eiropā nav noticis, un Lisabonas darba kārtībā tas netika pieprasīts. Uh, šobrīd līguma 5. pantā tiek paredzēts, ka Eiropas Savienības dalību valstīm ir pienākums, tātad pienākums, obligāts pienākums uh, koordinēt savu ekonomisko tā, ko, politiku, kā, tā kā arī nodarbinātības politiku. Un nepieciešamības gadījumā tās var koordinēt arī sociālās politikas. Nu, un uh, mums jāatgādina viņam, ka tas tomēr ir nepieciešams. Tātad mums ir vajadzīga ne tikai stratēģija darba vietu radīšanai, mums ir vajadzīgs arī uzraudzīt finanšu tirgus vienlaicīgi, un tieši tāpēc veidojam šo uzraudzības tiesību aktu pakotni, uz ko atsautos jau iepriekš un ko pieminēja arī Ferkovštāt kungs. Esmu ļoti priecīgs, ka Eiropas parlaments šai darbā ir iesaistījies strādājot pie šie, šiem tiesību aktiem un ceru, ka parlaments šos tiesību aktu pakotni drīzumā arī pieņems. Barozu kungs arī runāja par lietu, ko gribēja pieminēt, respektīvi nepieciešamību veidot ārējo dimensiju visam šim darbam. Ekonomiskai savienībai ir vajadzīga ārējā dimensija. Tai jābūt pārstāvētā, piemēram, G20 samitā Un gribu vēlreiz atkārtot to, ko Barozo kungs teica, jo pilnībā piekrītu viņa teiktajam. Respektīvi, ja vēlamies veidot ekonomisku savienību, tad tādā gadījumā ir nepieciešamība, nepieciešamība arī pēc pārvaldības iestādēm šādai savienībai. Padomu, kas izstrādā pamatnostādes, komisija, kas veic uzraudzību, uh, un stratēģijas īstenošanu pārauga, un tāpat laikā ir vajadzīgs arī likumdošanas orgāns, padome un parlaments. Tā lai abas šīs institūcijas iesaistās šajā jautājumā. Šie instrumenti ir nepieciešami, lai veicinātu stratēģiju. Nu, piemēram, lai varētu mobilizēt Eiropas fondus, struktūra fondus un tā tālāk, lai izvēlētos pareizo virzību. Nu, diemžēl, jāsaka, Lisabonas stratēģijā šāda veida nianses netika iekļauts. Un domāju, ka šobrīd jau notiek pārmaiņas, un tas notiek pareizajā virzienā. Mums tagad ir jāpāriet uz nākamo posmu, uz nākamo attīstības soli. Šobrīd ir vajadzīga ne tik vien monetārā savienība, kā jau teicu, ir vajadzīga arī ekonomiskā savienība, un tas mums ir jāpanāk. Tas jādara saskaņoti, konsekventi, pamatojoties uz starpiestāžu dialogu nenoliedzami. Un, lūk, domāju, ka šī pēcpusdiena tam ir labs piemērs, un turklāt tas jādara pietiekam ātri. Un tieši to Eiropas iedzīvotāji vēlas no mums. Yeah. Τώρα ο Επίτροπος... Paldies priekšsēdētāji. Eh, paldies ministram, komisāram Rēnam vārdu. Thank you, madam. Paldies priekšsēdētājs kundze, ministra kungs, godātie deputāti. Es vēlētos pateikties par šīm bagātinošām, rostinošām debatēm, kas notika šo pēcpusdienu. Es gribētu atspēkot vienu apgalvojumu par uh, Barozo kungu. Viņš izteica līdzjūtību komisijas vārdā, un es arī gribētu viņam pievienoties un izteikt līdzjūtību uh, vardarbības upuru uh, piederīgajiem uh, Grieķijā, Atēnās. Uh, demokrātijas procesā vardarbība ir nepieņemama. Uh, dāmas un kungi, izaugsme, ilgspējīga izaugsme un darba vietu radīšana ir uh, stratēģijas 2020 pašā centrā. Es gribētu arī teikt par to, uh, ka finanšu stabilitāte ir uh, absolūti nepieciešams uh, priekšnosacījums, lai uh, atgrieztos pie izaugsmas un sasniegtu Eiropas 2020 izvirzītos mērķus. Tiešām ir jāsāk ar Eiropu 2010, lai sasniegtu 2020. gada mērķus Pagājuši svētdien Eiropas uh, Savienības dalību valstis uh, iedarbināja mehānismu, lai sniegtu palīdzību Grieķijai. Tas nebija viegls, bet ļoti nepieciešams un atbildīgs uh, lēmums. Eiropas komisijas uzdevums tagad ir nodrošināt, lai šie divpusējie pasākumi tiktu Uh, koordinēti un lai tiktu uzraudzīts uh, tas, kā tiek izpildīti izvirzītie nosacījumi. Finanšu atbalsts uh, Grieķijai dod atelpu un iespēju atjaunot valsts finanšu ilgtspējību, kā arī ekonomikas konkurētspēju kopumā. Eh, šie pasākumi ir nepieciešami ne tikai Grieķijai, bet tie nepieciešami arī finanšu stabilitātes nodrošināšanai visā Eiropā. Tas eh, arī eh, novēr, palīdzēs novērst to, ka ugunsgrēks no Grieķijas pārsvēršas uz visu Eiropu. Tas viss ir nepieciešams ekoro, Eiropas ekonomikas atlapšanai, lai nodrošinātu ilgspējīgu izaugsmi un darba vietu radīšanu. Uh, Daži no jums runāja par to, ka uh, šī situācija varētu pārsviesties uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, Eirozonas valstīm. Uh, sekojot attīstībai finanšu tirgos pēdējo dienu un nedēļu laikā, mēs konstatējam uh, svārstības visas eirozonas dalību valstis veic pasākumus, lai konsolidētu valsts finanses, eh, arī Spāniju un Portugāli. Grieķija ir unikāls un īpašs gadījums eirozonā. Tagad Eiropas Savienības un it īpaši Eirozonas dalību valstis kopā ar Eiropas komisiju, Starptautisko valūtas fondu un Eiropas centrālo banku strādā pie Grieķijas gadījumu un esmu pārliecināts, ka mums izdosies pārvarēt šo situāciju un tik galā ar izaicinājumiem no krīzes mēs esam guvuši svarīgas mācības attiecībā uz ekonomikas pārvaldību Uh, Eiropas stratēģijā 2020. Uh, Grieķijas situācija ir parādījusi to, ka ir steidzami nepieciešams stiprināt ekonomikas pārvaldību Eiropā. Nākošu nedēļu komisija nāks klajā ar konkrētiem priekšlikumiem par to, kā stiprināt ekonomikas politikas koordināciju, un uh, uh, dalību valstu budžeta uzraudzība Eiropas Savienībā. Ekonomikas un monetārajā uh, savienībā uh, ir uh, monetārais elements bijis svarīgāks par ekonomisko, un tagad šim ekonomiskam elementam arī ir nepieciešams pievērsties un to stiprināt. Mūsu vadošais princips ir tāds, ka profilakse vienmēr ir efektīvāka nekā ārstēšana vai korekcija pēc tam, un tādēļ arī mūsu izstrādātie priekšlikumi balstīsies uz principu, ka ir jāstiprina profilakse, bet arī jāstrādā pie nepieciešamām korekcijām. Mūsu priekšlikumi balstās uz trim pamatakmeņiem. Pirmkārt, mums ir jāstiprina izaugsmes un stabilitātes pakts, gan tā profilaktiskais, gan korektīvais komponents. Mums ir nepieciešama stingrāka profilaktiska budžeta uzraudzība, lai novērstu to, ka Grieķijas gadījums atkārtojas kādreiz vēl. Uh, tālāk. Mums ir jāiet tālāk par budžetu uzraudzību, mums ir uh, jāvēršas pret e, makroekonomisko nelīdzsvarotību un tādēļ mums ir jāveicina eksporta konkurētspēja daudzās valstīs un jāstimulē arī iekšzemes pieprasījums, ja tas ir nepieciešams un iespējams. Treškārt, mums ir jāizveido krīzes risināšanas mehānisms. Šis finanšu mehānisms Grieķijai ir tāds steidzams pasākums, bet ir skaidrs un nepieciešams, ka ir jāizveido pastāvīgi pa, eksistējoši krīzes risināšanas mehānisms ar nosacījumiem un stimuliem kā iepriekš jau šodien norādīja uh, prezidents Barozo, ka uh, labāk ir uh, veikt uh, jau iepriekšējus drošības pasākums nekā pēc tam uh, ciest no krīzes uh, sekām. Uh, Es uh, gribu noslēgumā norādīt, ka mēs uh, rēķināmies ar Eiropas Savienības parlamentu, Eiropas parlamentu atbalstu ekonomikas pārvaldības stiprināšanai Eiropā. Uh, uh, mēs arī ceram, ka padome atbalstīs mūsu priekšlikumus un mēs varēsim ātri bez liekas kavēšanās ieviest šos priekšlikumus arī dzīvē. Eh, mums, eh, diemžēl, nav eh, daudz laika, ko mēs varētu izšķērdēt, un tādēļ es aicinātu visus kopīgiem spēkiem strādāt pie tā, lai veiksmīgi īstenotu stratēģiju 2020 un radītu priekšnosacījumus ilgtspējīgai izaugsmei un darba vietu radīšanai. To no mums sagaida mūsu cilvēki. Paldies! Paldies, komisārkungs! Paldies par to, ka jūs pieminējāt arī situāciju Grieķijā un par to, ka jūs izteicāt līdzjūtību bojā gājušo tuviniekiem un draugiem. Uh, balsojums par šo punktu notiks uh, māja otrajā plenāra sesijā. Tagad es izsludinu tehnisku iemeslu dēļ pārtraukumu uz piecām minūtēm.